Please, good morning. Labrīt. Sveicam jūs šajā uzklausīšanā par eh, periodu eh, par, par 20% samazinājumu siltumnīcas eh, efektu un karbonu noplūdē. Uzstāsimies ievadvārdos, uzstāšos es pati ko, un mani kolēģi, mēs nāksim e, klajā par to, kā panākt šos mērķus. Piedalīsies e, kolēģis Bas Eikauts, e, kurš e, sniegs arī savu ziņojumu un piedalīsies arī komisijas pārstāvis Marija Donelino Degā enerģija taču pagaidām šobrīd viņas vēl nav klāt, un es ceru, ka viņa e, ieradīsies. Un šajās, ša, šajos ievadvārdos no savas puses es vēlos atgādināt jums visiem to, kā šodien deviņus mēnešus eh, pirms nākamās starptautiskās klimata konferences Eiropas Savienība gatavo savu pozīciju Durbanai. Tā kā padomu ir pieņēmusi savas vienpusējās apņemšanās 2007. gada martā samazināt um, ap, izmešu apjomu par 20% ļoti daudz, kas ir mainījies, eh, pat nerunājot par pēdējiem notikumiem Japānā. Tas ir cits jautājums, un es domāju, ka mums tomēr ir jāpaliek pie šīs uzklausīšanas ehm, līnijas, un nemēģināsim paļauties vilinājumam eh, doties uz Japānu pēdējo ziņu sakarā. Bet, nu, pieturoties pie mūsu lietas, vēlos sacīt, ka arī citi pasaules valstu vadītāji ir vienojušies par sasilšanas samazinājumu par diviem grādiem domājot par tādu konkurences jautājumu kā atjaunīgās enerģijas un jaunās tehnoloģijas, un mēs šajā sakarā varam iecerēt jau turpmākas vienpusīgas akcijas no Eiropas Savienības puses. 2007. Eh, gada martā padomu piekrita, ka mums ir jādomā par 30% samazinājumu, ja visi reģioni pieliek adekvātus pūliņus. Un šie pūliņi, kurus mēs um, apspriedīsim šodien, pārsniegt 20% izmešu apjomu. Uh, uh, kur, par kuriem runās Bas Eikauts, par kuriem stāstīs Romāna Džordāna, it referente. Uh, Eh, palīdzēs noskaidrot, vai apstākļi ir piemēroti un kāda varētu būt potenciāli instrumenti, lai pārsniegtu šos 20%. Papildus tam Komisijas pozīcija ir atspoguļota zema oglekļa ceļu kartē 2050, kas e, tika nesen prezentēta no komisāras Hedegārdas puses. E, enerģijas efektivitātes plāns arī, ko ne, prezentēja komisārs Etīgers. Un abi dokumenti norāda to, ka energoefektivitāte ir izšķirīga, lai sasniegtu mūsu e, esošos mērķus, kā arī, lai mēs varētu virzīties tālāk. Tāpēc komisija tika uzaicināta būt kopā ar mums apspriest nesenos komisijas priekšlikumus šajā jomā. Es, tā kā Ro Romana Jordan nevar būt šeit klāts, gribu norādīt dažus jautājumus, kurus viņa uh, ir pasvītrojusi itrē atzinumā. Pirmkārt, Viņa uzsvēr to, cik nepie, būtiskas ir ilgtermiņa trajektorijas eh, tā vietā, lai koncentrētos tikai uz 2020 mērķiem. Tāpat arī viņa norādīja, ka turpmāka emisiju samazināšana ir sasniedzama pirmkārt ar pareiziem pamudinājumiem, drīzāk nekā uh, papildu uh, Eh, piespiedu pasākumiem. Tālāk, eh, runājot par daudzgadu eh, finanšu schēmu, mums ir jārunā par to, ka no, būtiski vairāk finansējumu no virzīt izpētēji inovācijai, kā arī attiecīgi fondu um, patērēšanai efektīviem pasākumiem, piemēram, um, veicot uh, atjaunošanas, uzlabošanas darbus un tā tālāk Un no manas puses ievadvārdos sakot to, ko itri ir iekļāvusi ziņojumā šajā sakarā, es būšu izteikusies un tagad došu kolēģim Matjasam Grotam. Frau Vorsitzende, auch von meiner Seite. Paldies priekšstādātājs kundze arī no manas puses. Labrīt visiem! Šodien ļoti nozīmīgs temats darba kārtībā. Kā es nākošo gadu laikā izturēsies klimata politikā. 2008. gadā pieņēmām tālajošu lēmumu ar klimatu un energo paketu, un tas aizvien ir spēkā. 20% CO2 izmešu samazinājums, tas ir pieņēmts lēmums. Laikā, ja citi lieli ekonomiskie bloki tam sekos, tad ES pacels šo normu 30% konstatējām Kopenhāgenā un Kankūnā klimata konferenču laikā, ka starptautiski pat laban nav daudz kustības šajā jautājumā. Bet bija finanšu un ekonomiskā krīze, un līdz ar to ekonomika, bet arī rūpniecība cieta no tās. Mēs tieši tagad atgriežamies līmenī, kad situācija normalizējas. Bet es nedomāju, ka a, šī atvesļošanās jau ir a, notikusi. Un pagājušajā nedēļā saņemām ziņu no Japānas trīs katastrofas. A, tur a, notika. Un jāsaka, es negribētu to piedzīvot a, Eiropā šādu ķēdes reakciju. Un domāju, ka šie notikumi Japānā ļoti būtiski ietekmēs a, nākotnes diskusijas ES. Vakar un aizvas, aizvakar komisārs uh, uzstājās dažādās uh, komitejās, viņš reaģēja uzreiz, teikšu, ka ļoti ātri, labi. Un tagad tiek analizēts, kā mēs nākošo mēnešu un gadu laikā veidosim mūsu politiku. Ļoti nozīmīgi šodien uzklausīšanas laikā ir uh, kopā ar viesiem un ekspertiem uh, izstrādāt to, jautājumu, ko nozīmē oglekļa uztveršana. Eiropas rūpniecība konkurē ar citiem uh, aktieriem citās pasaules daļās, un ja tā nu, vienpusēji uh, noteikti striktākas uh, vidas aizsardzības normas, tad kāda būs ietekma uz Eiropas rūpniecības konkurētspēju? un kāds uh, efekts būs klimata likumdošanas pastiprināšanai, striktākai noteikšanai attiecībā uz citiem aktieriem pasaulē. Vai tas ir saprātīgi vai nē, vai, vai patiesība ir kaut kur pa vidu? Kurās jomās Eiropa var turpināt virzīties uz priekšu, neapdraudot konkurētspēju? Vai tas ir saprātīgi? paaugstināt atjaunīgās enerģijas mērķus, piemēram, līdz 40% elektroenerģijas ražošanas jomā. Tehniski tas būtu izdarāms, bet kādas uh, sekas uh, ekonomikā kopumā tam būs. Un bez tam jāskatās arī ekoloģiskā komponente, kāda e, komponente būtu tam, ja Eiropa vienpusēji darboties, un kādas ekoloģiskas sekas tam būtu. Vai tam vispār būtu kāds efekts, cik liels? Visi šie jautājumi jāuzdod, un visbeidzot jūnijā Eihaut Kolēģis vēlreiz runās par termiņiem. Parlaments pieņems pašiniciatīvas ziņojumu. Tas tika teikts arī vakar vidas komitejā. Nu, protams, ka varbūt arī tāds balsojums, kad pārbalso viens otru, bet es domāju, ka tad tādam pašiniciatīvas ziņojumam nebūtu tādas pārāk lielas vērtības un ka tas tiktu uztvērts ļoti nopietni abās citās institūcijās. Bet es domāju, ka parlamentam ir. Uh, pienākums abas puses - vīdes aizsardzību, bet arī rūpniecības konkurētspēju un ekonomiskās perspektīvas apvienot. Kā arī ļoti precīzi analizēt situāciju, jo bieži vien tiek kritizēts, piemēram, arī uh, Huberts Gobels uh, ilgi kritizēja uh, 2008. gadā klimata paketu, mēs to pieņemām pirmajā lasījumā, jūs to atcerties, un parlaments toreiz pats atteicās no savām tiecībām, jo uh, bija ļoti ātri jādarbojas, un uh, mums palika tādas tā kā mīlas pēc šī dokumenta pieņemšanas, tādēļ mums tagad jāskatās un ļoti precīzi jāanalizē, jo mēs esam tie, kas uh, vēlēšana apgabalos dalību valstīs pārstāvēs šos viedokļus un diskutēs, tad, kad lēma būs pieņemta. Un mēs nevaram teikt, jā, nu tā bija tikai parlamenta viena puse, un, un, un tad citi norāda uz, uh, uz, uz otru, uz opozīciju, uz pretējo viedokli. Nē, šos dokumentus jāpieņem ar plašu vairākumu, mums ir nepieciešams laiks analīzei. Tāpat arī tāds ļoti nozīmīgs uh, notikums šodien ir šī uzklausīšana. Eksperti no visas Eiropas šodien stāstīs. Uh, pār situācijas attīstību. Esmu ļoti iepriecināts par diskusijas iespējām un ceram, ka šodien būs ļoti interesanta uh, priekšpadiena. Thank you very much. Paldies. Paldies Matiesam, un tagad es dodu vārdu jums, Bos. Paldies Pilārai un paldies Matiesam par ievadvārdiem. Un vispirms es vēlētos iepazīstināt ar sevi. Mans vārds ir Barts Eikhauts, es esmu MV komitejas referents, un mēs kopā ar manu Jordanu organizējām jau uzklausīšanu, un šodien šī uzklausīšana Itra komitejā ir pierādījusi, ka mūsu klimatiskās ambīcijas sniedzās tālāk nekā tikai vides aspektā, vides dimensijā. Kā jau man tiesa teica, mums ir vairāk jāiesaist arī ražotāji, Un man no NV puses kā referentam es esmu mēģinājis sadarboties ar ITRA komiteju un mēģināt izveidot tādu ziņojumu, kurā būtu iekļauti gan vides argumenti, gan ražotāji, rūpnieciskie argumenti, un tikai tad mums izdosies kaut ko izdarīt klimata izmaiņu apkarošanā. NV komitejā mēs sagatavojām ziņojumu un projektā kopā ar Romana Džordanu no ITRA komitejas Šobrīd jau ir skaidrs, un tas atspoguļojās arī manā ziņojumā, ka mums ir jābūt ambiciozākiem. Un tas ļoti labi sasaucās arī ar komisijas paziņojumu, kura pagājušā gada maijā nāca klajā ar paziņojumu, kurā skaidri parādījās, ka ja mēs vēlamies izdevumu efektīvu ceļu, oglekļa izmesu samazināšanai līdz 20. gadam, tad mums ir jādarbojās tā, kā mēs šobrīd runājam. Mēs esam apņēmušies un ir tāds dalība valstis, kas eh, no viņa puses ir apņēmušās samazināt izmešas par 30%, taču šobrīd klimata jomā ir pilnīgi skaidrs, ka ja mēs vēlamies ieturēties divu grādu robežās un ja mēs uzņemamies mūsu kā Eiropas Savienības starptautisko atbildību, tad 30% patiesībā ir tikai neliela, tikai pirmais solis šajā ceļā. Marta sākumā komisija nāca klajā ar ceļu karti, kurā vēlreiz tika atkārtots, ka ja mēs līdz 50. gadam vēlamies apturēt klimata izmaiņas, tad mums ir jāiet pār 20% robežai. Un eh, runājot par šīs komitejas mandātu, tad eh, jā, mums ir jārunā arī par ekonomisko, par ražotāju argumentu, par energo argumentu, Un viens no būtiskākajiem aspektiem ir raugoties uz ekonomiku, tad no 20% paaugstināt to visu līdz 30% tam būs nepieciešams vairāk kā 40 miljārdi naftas, samaz, naftas importa samazinājums. Mēs zinām, ka šobrīd jau par vienu barelu naftas cena var paaugstināties pār par 100 dolāriem. Tātad runājot par naftas cenu pieaugumu, un ja mēs samazinām naftas produktu izmantošanu ekonomikā, un ja mēs vēlamies samazināt naftas produktu un tradicionālo energoresursu izmantošanu, pāri par 20%, tad tas ir arī ekonomiski izdevīgi. Ir vairāki būtiski Uh, aspekti, kur mēs varam šo 10% palielinājumu nodrošināt. Ja mēs runājam par ITS sektoru, tad tas ir ārkārtīgi būtisks, un mums ir jāsadarbojās arī zinātnes, ar zinātnes un izpētes institūtiem. Uh, Šobrīd eh, jau tirgi mēģina pārveidoties uz zemoglekļa tehnoloģiju izmantošanu, bet ja mēs vēlamies nodrošināt, ka šo tehnoloģiju izmantošanas cenas samazinās, vienlaicīgi samazinot arī CO2 izmešas, tad mums ir nepieciešama adekvāta politika. Tāpēc sadarbība ar zinātnes un pētniecības institūtiem ir ārkārtīgi svarīga. Un mēs nedrīkstam aizmirst arī energoefektivitāti. Komisijas sagatavotā ceļu karta skaidri parāda, ka ja mēs vēlamies līdz 20. gadam samazināt par 20% CO2 izmešus, tad mums ir jāsamazina par 25% naftas produktu patēriņš. Varbūt būtiskākais jautājums ir tāds, kā to panākt. Mums Eiropas parlamentā lielākā daļa deputāta ir viensprāts par to, ka ir jābūt saistošiem mērķiem. Uh, Un Densena kungs savā ziņojumā jau arī ir skaidri pateicis, ka ir jābūt saistošiem energoefektivitātes mērķiem. Taču, ja mēs vēlamies no komisijas ko tādu saņemt, tad jā, komisija līdz šim vēl nav bijusi gatava runāt par saistošiem mērķiem. Tāpēc, runājot par energoefektivitāti, man ļoti lielā mērā priecē, ka mūsu šās dienas darba kārtībā energoefektivitāte ir viens no aktuālākajiem jautājumiem. Uh, Kā mēs varētu pārliecināt komisiju runāt par saistošiem mērķiem, jo energoefektivitāte nākotnē kļūs arvien aktuālāka? Un noslēgumā vēlētos pateikt, ka es pilnībā piekrītu Matiesam viņa teiktajā, ka mums nav jācīnās par to, ka 50% it kā ir par šo mērķu saistīgumu un 50% pret bet mēs visi esam vienisprātis, ka energoefektivitāte ir būtiska, un ja vēlamies sasniegt mūsu mērķus, piemēram, ne ITS sektorā, un paraugoties uz dažādu dalību valstu mērķiem, tātad energoefektivitāte būs efektīva tikai tad, ja visas valstis vienlīdz lielā mērā apzināsies, ka energoefektivitāte ir svarīga taču vienlaicīgi mums ir jāizstrādā adekvāta politika, lai dalību valstīm palīdzētu. Un par to mums būs jādiskutē. Komisija šobrīd vēl nav gatava par to diskutēt, taču mēs kā parlaments varētu pamudināt komisiju nākt klajā ar priekšlikumiem, ambiciozākiem priekšlikumiem. Pavisam drīz mēs sāksim runāt par nākamo daudzgadu finanšu plānu, un arī šeit vajadzētu iekļaut energoefektivitātes jautājumu un es uzskatu, ka Centrāla Eiropas valstīm pilnīgi noteikti šis jautājums būs arvien aktuālāks. Vēl bez tam arī ar ITS mums ir jārunā vairāk energoefektivitātes ziņā. Un tomēr adekvātas cenas jaunajām ekonomikām palīdzēs izveidot tādu Eiropas Savienības ekonomiku, kādu mēs vēlamies redzēt, lai panāktu mūsu klimata mērķus. Jāsaka, šodien, efekt, šodien eksperti mums sniedz visu nepieciešamo zinātnisko informāciju, un tad kopā ar Romanu Jordanu un Matiesu mēs strādāsim pie ziņojuma, bet eh, uzskat, ka mums ir vienotā balsē jārunā par to, ka nākotne būs atkarīga no tā, vai mums izdosies sasniegt klimata mērķis vai nē, un runiet arī par savu veidu industriālo revolūciju. Paldies! Thank you, thank you very much. Paldies par šo skaidrojumu, par to, kā ir sagatavots zi ziņojums, un mēs eh, domājam, ka mēs šajā visaptvarošajā uzklausīšanā varam pieskarties eh, visiem jūs pieminētiem aspektiem, un tagad Kopā ar mums ir komisijas pārstāv Dorili Kundze. Lūdzu, vārds paldies par uzaicinājumu piedalīties diskusijā šorīt. Es gribētu sniegt labāku ieskatu enerģijas efektivitātes plānā, kas tika pieņemts tajā pašā laikā, kad e, eh, zemoglekļa ekonomika 2050, un mēs eh, uzskatām, ka abi šie dokumenti ir ļoti nozīmīgi. Jānorāda, ka energoefektivitātes mērķu sasniegšana uz 2020. gadu ir prioritāra, lai varētu 2050. gadā nodrošināt zemoglekļa eh, Te, ekonomiku un lai mēs varētu sasniegt savu siltumnīcas eh, efektu izraisošo gāzu uh, samazināšanas mērķus noteiktajos termiņos. Ja mums tas izdosies, tad mēs varam nodrošināt 25% samazinājumu eh, siltumnīca efektu gāzēm. Iespējams, eh, ka pašreizajā vidē, kad mēs runājam par enerģiju un enerģiju saistītiem jautājumiem, mums ir jānorāda, es piekrītu iepriekšējiem runātājiem, ka visdrošākais, vislētākais enerģijas veids ir tā enerģija, ko mēs neizmantojam, un tas ir būtiski enerģijas efektivitātes filozofijai. Un tas vislabāk palīdzēs sniegt mūsu klimata mērķus un ekonomiskos mērķus. E, nozare rūpniecībā, kas ir efektīva, konkurētspējīga patērētājiem, kuri vienmēr var iegūt visās ziņās. Tāpēc es domāju, ka tas ir gan ekonomisks, gan klimata vēstījums. Energoefektivitātes plāns tik viens pagājušajā nedēļā nosprauž vadlīnijas. Energoefektivitātei līdz 20 2020. gadam, bet es domāju, ka nevajadzētu aprobežoties ar šo 20. gadu. Ļoti daudz iniciatīvas, kas ir iekļautas patiesībā, jau norāda ceļu pakāpeniski uz 50. gadu. Tomēr mums ir jādomā arī, kā mēs piesardzīgi, bet pareizajā eh, virzienā sekosim. Un tāpat arī mums ir jādomā par eh, dažādiem pasākumiem, kas eh, tika pieņemta kopš 2006. gada pakalpojumu direktīva, celtniecības direktīva, kas tika pieņemta eh, pagājušajā daļā, bet eh, mēs ejam soli tālāk, un es domāju, ka ir važi jautājumi, uz kuriem es gribētu vērst uzmanību šeit. Varbūt bez kavēšanās sacīšu, ka nav juridiski saistošu mērķu dalībvalstīm eh, šajā plānā, bet Ko mēs esam izdarījuši, ir divu etapu projekts dialogā ar dalību valstīm. Jūs apzināties, ka daļa, esot daļa no 2020 procesa dalību valstīm ir iespēja iesniegt savas eh, reformu programmas, tas notiks aprīlī, pēc mēneša tātad, un kā daļa no nacionālām reformu programmām dalību valstis norāda savus nacionālos mērķus Eh, atbilstoši 5 Eiropas 2020 mērķiem, un, protams, mums ir savi enerģijas mērķi, 20% samazinājums, 20% eh, atjaunīgās enerģijas un citi mērķi, un konkrēti energoefektivitātes jomā 20% mērķis. Ļoti daudz debats notiek par to, kāds ir mērķis, kas ir, ko tas nozīmē plānā. Mēs esam runājuši par primāro enerģiju, par uh, 368 miljonu tonu ekvivalents eh, izmešu samazinājumu starp šo periodu un, un 2020. gadu. Un šobrīd mēs runājam par in, eh, tīri indikatīviem mērķiem, un 2013. gadā mēs pārskatīsim eh, veikto progresu un nepieciešamības gadījumā reaģēsim ar pienācīgiem juridiski saistošiem mērķiem dalībvalstīm. Taču Šobrīd juridiski saistošu mērķu e, nav. Vai mums ir mērķi vai pasākumi, tā ir atšķirība, un mums ir jāapzinās, kāda šī atšķirība ir, jānorāda arī tas pilnīgi skaidri. Mēs runājam par juridiski saistošiem pasākumiem. Uh, kas tiks iekļaut likumdošanas priekšlikumā, kuru mēs ceram, tas tiks pieņems tuvāko mēnešu gaitā. Tie ir pasākumi, kas ieviesīs mērķus valsts sektorā. Mēs esam norādījuši e, valsts ēku renovāciju līmeni, dubultot šo līmeni, mēs esam norādījuši prioritāros elementus valsts iepirkuma noteikumos un to piemērošanu attiecīgā kontekstā, norādot, ka valsts sektors ir ļoti e, liela ekonomikas daļa dalība valstīs, tāpat arī būtiskos kritērijus pakalpojumu preču e, jomā. Eh, un Otra joma ar saistošiem pasākumiem ir ietaupīšanas. Ietaupīšanas pienākumu jums ir reāla pieredze aptuveni piecās valstīs. Uh, Eh, piecās dalībvalstīs šī pieredze dara, tie ir pasākumi, kas darbojas. Tas ir pirmkārt, un otrkārt vēl svarīgāk ir tas, ka energoefektivitāte ir iesaistīti pilnīgi visi, ik viens tur ir spēlētājs, ir īpaši patērētāji un tie, kuri e, dzīvo un strādā e, birojos, mājās, dzīvokļos. Tas nozīmē, ka šeit tik iesaistīti tik ļoti daudz cilvēku, un tā ir tik daudzveidīga grupa, un jādomā par to, ka Eh, izplatītāji, elektri, eh, enerģijas izplatītāji šeit ir būtiski spēlētā, eh, spēlētāji, jo viņu rīcībā ir izplatīšanas tīkli. Otrkārt, tas ir ļoti svarīgs tilts un mehānisms, kā varētu, kā mēs varam apzināt tik plašu cilvēku grupu cilvēkā. Un mums ir jādomā par to, kādas prasības un kādas standarts mēs varam ieviest un sasniegt. Trešā joma. ETS diskusiju gaismā, izmešu tirzniecību diskusiju gaismā, manuprāt, tā ir e, ļoti nozīmīga loma, ir emisija direktīva, ir vislabāko tehnoloģiju piemērošanas prasība, un mēs zinām, ka tas ir relatīvi visjauns, taču samērā pretoties spējīgs pasākums no mūsu prāt vislabāko tehnoloģiju piemērošana ir ļoti nozīmīga attiecībā uz ikvienu e, jaudas ražošanas iestādi, struktūru, bet tāpat ir jādomā par atjauno, atjaunošanas ciklu un vislabāko tehnoloģiju ciklu piemērošanu. Un viens no punktiem, kas mūsu prāts ir nepareizi, uh, izprasts ir tāds, ka daudzās instancēs šī vislabāko tehnoloģiju piemērošana um, netiek attiecināta uz nozerēm, kas ir pakļautas ETS. Un patiesībā tas nav visefektīvākais rīks energoefektivitātei. Es saprotu, ka tas izklausās pēc dubults, e, dubult regulējuma, lai gan mērķi šeit nav vien un tie paši. Un tāpēc pastāv doma atbrīvot to, nu, nav saprātīgi visu, visas, visu no, visas nozars un sektors, kas ir pakļauti ETS, atbrīvot no šiem mērķiem nebūtu saprātīgi. Bet saistot šo jautājumu tālāk ar ēkām, ar apkuri, tie ir, četri, apkuri ir 40% no enerģijas, ko mēs patērējam. Tas ir vislielākais eh, enerģijas patērētājs Eiropas Savienībā, un šī joma mums ir jāskata vairākos veidos. Pirmais un vissvarīgākais mehānisms, ko mēs varam izmantot, nodrošinot to, ka eh, ēkas eh, ārējais apvalks ir efektīvs. To daudz vieglāk ir attiecināt uz jaunām ēkām, tās nav pārāk liels papildu izmaksas, bet e, ir patiesais izaicinājums ir esošās ēkas, palūkoties ārā palūgu. E, šīs mājas, ko es redzu, ir varbūt nostāvējušas 80-100 gadus. Ko mēs varam darīt, lai šīs mājas un dzīvokļi būtu drošas ārējā apvalka ziņā? Un tas ir ļoti dārgi maksā, izmaksā, bet tas ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc mums ir jādomā par to, kā nauda var tikt mobilizēta. Un šajā kontekstā finansējuma apjoms ir tāds, ka ja šeit, protams, mēs varam runāt jau un saistīt to visu ar finanšu perspektīvu, bet finanšu perspektīvu nevar sniegt šeit finansējumu, taču tā var sniegt, ja es tā varētu sacīt, atbalsta un ilustratīvas darbības Un ar to es domāju, ko, patiesu kohēziju struktūru fondu izmantošanu, e, virzot šos izdevumus, lai varētu atbalstīt decentralizētā veidā ēku e, e, apvalka siltināšanu. Cita joma runājot par eh, valsts sektoru, ir ko tas izmaksā ēku atjaunošana un kā par to norēķināties. Un šajā kontekstā mēs vēlamies piešķirt redzamību, leģitimitāti un atbalstu eh, enerģijas snieguma līgumam, kur līg, līdzējs Eh, saņem atlīdzību par uzkrājumiem 10-15 gadu gaitā. Mēs apzināmies, ka vairākās dalībvalstīs ir praktiskie šķēršļi, piemēram, likumdošanas procedūra, kas tiek izmantot valsts iepirkumiem, nepieļaut līgumus uz 10-15 gadiem. Otrkārt, eh, nacionālajā atskaitīšanās noteikumi ļoti bieži norāda, ka ka, ja pagājušā gadā tas maksāja 100 eh, naudas vienības un šogad eh, tas ir maksājis 80, tad eh, turpmāk budžetā tiek paredzēta 80. Tāpēc mums ir jādomā par šāda veida līguma struktūru. Mums ir jāpiešķir apziņa pirmkārt, otrkārt forma šiem pasākumiem un kapitāla tirgiem iespēju uh, arī šeit uh, finansēt. Un visbeidzot Vēlos pateikties parlamentam un padomēji. Mēs no atgūšanas paketes izmantojam līdzekļus energoefektivitātei uz šī mēneša beigām mums būs e, vienošanās ar e, investīciju banku, fondu atbalstīs šī investīcija banka, tāpat arī notiek vēl diskusija citām divām bankām, lai varētu pievienoties šim fondam, un mēs domāsim par to, kā mēs arī eh, starp, starp 5 un 6 miljonu 500, 600 sustainability plans. So, eh, šo fondu, kā mēs eh, Eh, kā mēs varēsim piesaistīt uh, citas bankas, bet nu, mums ir jāapzinās, ka šeit ir jāapvieno gan mūsu klimata mērķi, gan ekonomiskie mērķi un kādi būs rezultāti er, energoefektivitātes jomā. Paldies, paldies, bija ārkārtīgi patīkam dzirdēt jūsu intensīvo uzstāšanos un jūsu dažādo viedokli par to, kā cīnīties pret klimata izmaiņām un vispār visām problēmām. Tātad gāzu emisijām, ar ekonomiskajām problēmām, ar jaunajām tehnoloģijām. Ir jāņem vērā viss kopā, un tas viss ir jāsavieno un jāsavēr kopā adekvāti. Vēlētos tagad atgādināt, pirms mēs pārējām pie pirmajām paneļa debatēm. Šodien mēs debatēsim arī par dokumentu, kurš ir savā veidā saistīts ar šo di diskusiju, proti par energoinfrastruktūras prioritātēm Eiropā un vēlētos atgādināt, ka tas ir ne tikai par dažādu enerģijas veidu sadalas tīkiem, bet arī par pārvādi. Mēs runājam par tā saucamajiem viedajiem energo augstsprieguma tīkliem, jo runājot par energoefektivitāti, tas ir viens no būtiskākajiem jautājumiem. Jūs jau pieminējāt māju siltināšanas un izolācijas jautājumu, tas ir ārkārtīgi svarīgi, bet kā enerģija nonāk atpakaļ tīklā, mums ir jārunā par jaunākajām tehnoloģijām, arī par elektromobīļu plašāku izmantošanu. Mums ir jāstrādā ar patērētāju, kā, kā izglītot gala patērētāju energoefektivitātēm. Mums ir nepieciešama en viedie energo augstsprieguma tīkli. Un tas ir veids, kāda ir izvēlējusies komisija. Komisija pilnā mērā apzinās šo situāciju, un jau šobrīd komisija ir gatava investēt ļoti daudz, bet tam ir nepieciešams arī noteikumu kopums un jauna likumdošana. Un es domāju, ka to visu vajadzētu ņemt vērā runājot par šo energoefektivitātes problēma. Tas bija tikai mans komendārs, pirms mēs pārējām, kā jau es teicu, pie diskusijām, un tagad es dodu vārdu deputātiem, visiem tiem, kur vēlas nāk lajā ar jautājumiem, komentāriem. Lēna Ēka jau ir pieteikusies runātāja sarakstā, tad ir Bens Bensens, Barts. Okay, Edith, please, uh... Paldies, Lēna! Pirmajā vārds jums. Es eh, vēlējos pateikties eh, Donalī kundzei par. Protams, paldies visiem pārējiem arī. Es skatos uz Bartu, bet tagad es galvenokārt griezīšos pie mm, Marija Donalī kundzes. Vispirmām kārtām man bija ļoti liels prieks dzirdēt, ka komisija beidzot ir sapratusi, ka šī te uh, atjaunošanās pakete šobrīd varētu tikt izmantota tā, kā mēs parlamentā jau vienmēr esam vēlējušies, jo mēs esam tik šausmīgi cīnījušies un iestājušies par to, ka energoefektivitāte ir jāpadara par pilsoniskās sabiedrības projektu, jo sākotnēji komisija pilnīgi ar papēžiem iecirtās asfaltā un teica nē. Nauda ir ārkārtīgi svarīga šajā kontekstā, un ja ir izveidots fonds, tad tas ir ārkārtīgi labi. Es uzskatu, ka pagājušajā mēnesī tika piešķirta papildus nauda, un es domāju, ka mums vajadzētu izmantot pilnīgi pēdējo centu, kas ir šajā fondā, un nekas tur nedrīkst palikt neizmantots. Es uzskatu, ka mums patiesībā vajadzētu atkorķēt šampaniešu pudeli un iedzert pa glāzē, jo ir, ko svinēt komisija, beidzot ir atjēgusies. Runājot par Eurolektiku. Viņiem ir ļārkārtīgi lielas bāžas, ka tas veids, kādā veidā komisija ir izvēlējusies risināt šo jautājumu, fragmentēs tirgu. Tātad 30% mērķis. Protams, ka ir sava veida līkne, kas ir sava veida paredzamība tam, ko darīt, kā un kurā brīdī. Brīdī, kad jūs izvēlējāties jautājums komisijai šo rīcības metode? Kā jūs izvairīsieties no tirgus fragmentācijas, lai nebūtu tā, ka dažādās dalību valstīs darbosies dažādi standarti? Mēs iestājamies par kopīgu energotīrgu. Un, protams, viss ir vienas prāts, ka tādu vajag. Taču šobrīd problēma tiešām ir saistīta vairāk ar to, ka nav konkrēti definēti mērķi, nedz Eiropas līmenī. Šobrīd katrai dalību valstī ir uh, dažādi šie mērķi, ir tie dažādos sektoros, dažādos reģionos, un es tiešām nezinu, vai tas ir viedi. Un trešais jautājums - kā jūs vēlaties savietot kopā um, elektrību un siltumu ražošanu? Mēs runājam par tā saucamajiem uh, par tā saucamajiem kopīgajiem ģeneratoriem, kas var ražot abus divus, gan elektroenerģiju, gan enerģiju, gan siltumu. Un kā būs ar individuālajiem mērītājiem? Mēs it kā esam runājuši par to, ka šie mērītāji ir jāuzstāda, bet eh, runājot par tā saucamajiem viedajiem tīkliem, viedajiem augstsprieguma tīkliem, tad patiesībā Runa iet par to, ka patērētājs varētu izvēlēties tā saucamu starp zaļo energopiegādātāju un pelēko, zaļais un pelēkais. Bet, piemēram, ir valstis, kurās ir iespējams izvēlēties arī dažādas cenas piegādātajai elektroenerģijai, un to dara pats patērētājs. Piemēram, sarkanais punktiņš nozīmē, ka elektroenerģija ir ārkārtīgi dārga un tā tālāk. Uh, Kad būs šie mērītāji uzstādīti tik vienā mājā, tad tas tiešām, manuprāt, padarīs energoefektivitāti par terminu, kas visiem būs saprotams. Tie ir mani jautājumi. Paldies! Bens Bensons, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies, prieksēdētājs kundze. Uh, Vispirms es vēlētos pateikties Donalī kundzei, ka jūs no komisijas ieradāties uz mūsu uzklausīšanu. Man lielā mērā priecēja jūsu komentāri par energoefektivitāti, tātad kā mēs varētu sasniegt mērķus virs 20%. Mans jautājums bija par šiem 500-600 miljoniem eiro. Tā ir milzīga naudas summa, taču atcerēsimies, ka mums ir nepieciešams izmantot ļoti daudz naudas, iekams mēs varēsim sasniegt visu mūsu kopīgos mērķus. Kā komisija izmantos šo naudu, kā jūs esat paredzējuši to izlietot? Varbūt jūs varētu mazliet vairāk paskaidrot, kādas ir idejas šo 500-600 miljonu eiro sadalīšanai. Tagad Barts. Paldies! Paldies, eh, Marija, par to, ka energoefektivitāte ir ārkārtīgi svarīga. Šobrīd visi zinātniskie pētījumi rāda, ka mēs, kā Eiropa, mums neizdosies sasniegt energoefektivitātes mērķus. Patreizējā likumdošana varbūt ļauj mums sasniegt 9% līdz 20. gadam, nekādā gadījumā ne 20%. Runājot par energoefektivitātes plānu, interesanti izmaiņa ir tā, ka to vairs nesauc par energoefektivitātes rīcības plānu. Tas ir vienkārši energoefektivitātes plāns. Ļoti interesanti. Konkrēts jautājums. Kā jūs tuvākajos gados atregulēsiet, pieregulēsiet, izmainīsiet šo plānu, jo būsim godīgi lielākā daļa uh, nesiltināto māju ir privātās mājas, tātad varbūt eh, valsts un pašvaldība īpašumā esošās mājas mums izdosies atregulēt, bet kā jūs konkrēti vēlaties sasniegt šos 20% samazinājumu? Uh, jau šodien, jo ja mēs gaidīsim līdz 13. gadam, un tad mēs varbūt veicam vidustermiņu pārskatu par to, vai mums izdosies sasniegt šos mērķus, tātad 13. gadā varbūt parādās, ka ir nepieciešama agresīvāka politika, agresīvāks regulējums, tad atkal 14 kad mums atkal tiks ievēlēts jauns parlaments un sāks darboties jauna komisija, pirms tiks izstrādāti jauni, agresīvāki likumi, būs varbūt 15. 16. gads, un tad ir palikuši knapi četri gadi, lai sasniegtu ārkārtīgi svarīgus klimata politikas mērķus. Paskaidrojiet, kāpēc jūs gaidīsiet līdz 13. gadam, lai izvērtētu, vai esam uz pareizā ceļa, kāpēc jūs netaisaties neko darīt šodien, un varbūt, ka jūs esat jau paredzējuši kādu konkrētu politikas virzienu <clears throat> līdz 16. gadam, jo tad jau es domāju, visas runas būs tikai teorētiskas un samērā tūkšas. Priekšsēdētāja Edīta lūdzu. Thank you. Uh, thank you, paldies. Vispār paldies vispirms itra komitejai par šīs interesantās diskusijas organizēšanu. Viss, ko es līdz šim esmu dzirdējusi, ir ārkārtīgi labi. Iespējams, ka tik maz cilvēku piedalās, tāpēc, ka ir ceturtdiena. Bet tagad pie maniem jautājumiem. Pirmais. Donalī kundze, jūs teicāt, ka neizmantotā enerģija ir vislētākā, vēlētos iebilst, jo instalācijas, kuras ir izveidotas un infrastruktūra, kas ir veidota, lai neizmantotu vairāk enerģijas, tas prasa vismaz desmit gadu investīcijas atmaksāsies pēc desmit gadiem. Tātad es nezinu, vai tas ir pietiekams arguments, lai pārliecinātu cilvēkus investēt jaunos tīklos un jaunā infrastruktūrā, ja tas atmaksāsies pēc desmit gadiem. Tā kā es jums atļaušos nepiekrist. Protams, ka brīdī, kad mēs jau pārsniedzam šos desmit gadus, tad tas viss sāk atmaksāties un ļoti strauji. Taču uh, Es vēlos atkārtot to mantru un vēlētos, lai jūs ieklausaties, ko mēs darām. Ko nozīmē zemoglekļa profesionālā izmantošana? Ikvienam mazajam un vidējam uzņēmumam ir jābūt grāmatvedim, jo viņi, protams, vēlas pēc iespējas vairāk iekonomēt naudu un pārvaldību padarīt pēc iespējas lētāku. Vai jūs domājat, ka katram mazajam vidējam uzņēmumam būs jāpiesaista energoeksperts, kas izstrādās viņam tādu pašu energo grāmatvedības atskaitu, lai samazinātu energo izmantošanu? Uh, Es domāju, ka tādu kā atraktīvo pievienoto vērtību vajadzētu izveidot visas Eiropas līmenī, un tad no tā iegūtu visi. Jau vakar jautāja vēl vienu jautājumu, ka šobrīd ir ļoti liela nesamērība Eiropas Savienībā un nekonsekvence. Jau vakar es teicu, ka, piemēram, uh, partija var zaudēt vēlēšanās, ja savā pirmsvēlēšana programmā nerunā par energoefektivitāti. Patiesībā tas ir varbūt lielākā iespēja tajās dalību valstīs, kurās nav tik liela energoefektivitātes diskusijas, un, diemžēl, mana valsts piedar pie šādām valstīm, mums vajadzētu runāt par šiem jautājumiem. Uh, Šobrīd Japānā notiekošais un arī Ziemeļāfrikā notiekošais varbūt visu fokusu pārceļ uz šiem notikumiem. Taču pēdējais jautājums. 3. E, martā sāka darboties organizācija ECER. Ko šī organizācija darīs tīri profesionāli, lai sasniegtu mūsu mērķi? Uh, thank you very much. Paldies! saka Kolārskas Babinskas kundze. Mums jau ir bijusi ļoti plašas un niansētas diskusijas par energoefektivitāti un klimata politiku, taču šajā uzklausīšanā, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka mēs mēģinām savilkt kopā klimata politikas, rūpnieciskās, industriālās politikas un uh, energopolitikas jautājumus. Es ceru pagaidām vēl dzirdēt arvien vairāk par mūsu rūpnieciskās politikas ietekmi uz šiem jautājumiem, jo šobrīd mēs visi saskaramies ar lobbyistiem, ar ražotājiem, kur apgalvo, ka šī politika, kuru šobrīd institūcijas vēlas īstenot, ir graujoša. Varbūt jūs konkrētāk varētu mūs iepazīstināt ar zinātniski pierādītiem statistikas datiem, ar kuru palīdzību mēs varētu pārliecināt ražotājus, ka viņi necietīs, nu, necietīs nāves mokas. Kādā veidā mēs varam viņus pārliecināt par to, ka ir ārkārtīgi svarīgs ekonomiskais faktors, ka viņi iegūs tīri ekonomiski un ka no Eiropas prom ražotne jāpārceļ nav. Protams, ka Eiropa nav tā vieta, kur ārvalstu investori vēlas ieguldīt savu naudu, daudz regulējumu dēļ, un iespējams, ka tas ir arī Eiropas izvēlētās klimata un energo politikas dēļ. Protams, ir arī citi iemesli, es zinu, zinu, un tomēr varbūt viens no šiem iemesliem ir energo un klimata politika. Jā, es zinu, ka arguments ir, ka Ķīnā algas ir stipri zemākas, un tomēr ne liksim visu vainu uz Ķīnu. Vēl bez tam es zinu, ka nav jau viegli veikt viegli interesantu zinātnisko pētījumu un pētījumu secinājums prezentēt ražotājiem. Bet varbūt mans jautājums, kādā veidā mēs varam ražotājus aizkavēt, pārcelt ražotnes no Eiropas uz citām valstīm. Jo bieži vien šajās lielajās ražotnēs, kuras mēs vēlamies paturēt Eiropā, ir investēts ļoti daudz ārvalstu kapitāla. Un Tāda uzņēmuma, kur vēlas piesaistīt investorus un kur vēlas ienākt tirgū, visi šie jautājumi ir svarīgi. Un tagad Karls Florence. Jā, jā. Eh, jā. Man liekas, ka ir ļoti labi, ka šī uzklausīšana šodien šeit notiek. Un arī uh, vidas komitejas eh, pārstāvji ir uh, ielūgti. Eidhud kungu viedokli šajos principiālos jautājumos var atbalstīt, lai arī mēs pārstāvam dažādas politiskās saimas, bet atdalīt izaugsmi un enerģijas patēriņu, tas ir jāturpina šis darbs. Jo viss tā nelaime, kas notiek šonadēļ laikā, tam vis, visam ir iemesli. Bet es neredzu situāciju balti melnu. Nu, runājot par um, to, ka mēs gribējām dārgāku enerģiju un mazāk CO2 un vainot tirgus, es domāju, ka noteikti ir tāds vidusceļš un apziņa par to, ka mēs aizsākam jaunu ekonomisko politiku, tā ir jāveicina uh, kā iespēju, nevis kā sodu. Es dzīvoju valstī, uh, federālajā pavalstī, kur uh, burtiski blakus ļoti intensīva vēja enerģijas ražošana notiek. Un viņi neražo uh, tikai Vācijā, jo vācieši paši uh, apgrūtina savu, kā lai saka, šo izmantošanu. Bet ir milz eksperts, piemēram, eksperts, piemēram, arī uz Ķīnu. Un tiek radītas darba vietas, jo notiek šī atdalīšana. Un varbūt, ka mums vajadzētu vairāk, teiksim, cerības nākotnē eh, redzēt, nevis tikai būt depresīviem. Un tad ir jautājums uzreiz, kā var šo sektoru veicināt. Es domāju, ka Vācijas Federatīvā republika ir labi aizsākus ceļu, nu, dažkārt ir arī kļūdas, e, tas arī ir skaidrs, bet viens fakts ir jākonstatē. Gadiem ilgi mūsu budžetos atsevišķajās federālajās zemēs mums bija nauda, bet tā nemaz netika izmantot atjaunīgām enerģijām. Un tas ir saistīts ar to, ka apziņa un arī mana paša apziņa nebija tik tālu attīstīta. Mēs nesapratām, ka pienācīga uh, izaivielu izmantošana ir arī uh, mūsu bērnu izaivielu izmantošana. Nu, neesmu pesimistisks, bet nu, tāda ir tieši situācija. Un ja jūs Briselē paraugaties uz ēkām, tad jums jums nu, ir kas, nu, nu, nu žoklis atkrīt. Nu, nu, es ļoti mīlu šo pilsētu, bet, nu, kāda ir uh, attieksme pret enerģiju šeit? Kāda ir šī apziņa? Nu, ne jau tikai ēkas ir vainīgas un logi, bet saimnieki, šo ēku saimnieki. Un tādēļ es aicinu uh, komisiju intensīvāk strādāt, lai kāpinātu šo apziņu un uh, arī informētību. Bet uzreiz arī uh, šeit gribētu um, bremzēt situāciju, jo Mana uh, uh, sociāldemokrāta kolēģi vēlas, lai uh, MVU būtu energoeksperts. Nē, dārgā kolēģi, tik tālu tas nevar uh, iet. Ja uh, ekoaudits uh, precīzi tiks izdarīts, tad ļoti precīzi mēs zinām, cik kilovatstundu enerģijas uh, ir nepieciešams, lai uh, uh tērauda uh, noteikti daudzam saražot. Un energo jautājums katrā ēkā jārisina un nevis no augšas jāuzspiež kāds um, energospeciālists, nu tad es savu uzņēmumu varu vispār slēgt, jo es nezinu, no kurienes es to varētu finansēt. Un otra lieta. Subvencijas jeb finanšu atbalsts. Subsīdijas atjaunīgām enerģijām. Pēdējo astoņu nedēļu laikā mēs tiešām ļoti intensīvi redzam, ka visur tiek runāts par uh, energo uh, jautājumiem un par enerģijas uh, um, papildus pievienošanu uh, un uh, ieplūdināšanu vados. Nu, bet nevar būt tā, ka daži tādas apņēni uh, Briseles ierēģi izpostītu Vācijas uh, šādu enerģijas uh, ievadīšanu tīklā likumu Daudz to nav darījuši, piemēram, tie, kuriem daudz vairāk uh, saules gaismas ir, un nedrīkstam sodīt tos, kas ir uh, vairāk uz priekšu gājuši. Es runāju par uh, um, valdības priekšlikumu, kas agrāk jau uh, mūsu valstī tika ieviests, un toreiz bija zaļa sarkanā koalīcija. Es neesmu šīs koalīcijas atbalstītājs, bet nu, labos uh, likums nedrīkst arī izpostīt. Paldies! Merci, prezident, um, euh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Gabals kungs. ES ir šo o, slaveno 2020 stratēģiju formulējusi. Tā ir a, ambicioza un grib iesaistīt arī visu pasauli. Pēc Kopenhāgenes konferences rez rezultātiem redzējām, ka tā bija absolūta neveiksme. Un šis Kopenhāgenes a, lēmums. A, Indieši, Dienvidu Āfrikas pārstāvi, brazīlieši, ķīnieši un uh, amerikāņi uh, par to diskusēju, un Merkel un Sarkozī palika pie durvīm. Nu, tas bija diezgan apkaunojuši ES. Laiks ir pagājis, Kankūnā mēs aktīvākāk strādājam, rezultāti tādi, kā zinām, nu daudz kas netiks sasniegts. Un šis apstiprinājums 2%, 2 grādu kā mērķis, Nu, mēs, mums liekas, ka gluži pret dabu izskatāmies tā, ka tas būtu um, termostats, kur varētu pa diviem grādiem pagriezt zemāk vienpusēji pasākumi ēst e tiek um, pieņemti, darbība nav saskaņota. 27 valstu globālā emisija ir aptuveni 11% no pasaules CO2 izmešiem. Ir 18 uh, uh, valsts šajā pasaulē, kuras rada 80% globālo emisiju un no tām ir tikai viena ES valsts, Vācijas Federatīvā republika, kas ir vislielākā un visrūpnieciskāk attīstītā ES. Un jūs tiešām domājat, ka ar ES vienpusīgām akcijām mēs spēsim citas valsts arī aizraut līdzi? Mēs aizvien runājam par starptautisku obligātu līgumu, ļoti labi zinot, ka mēs, mums tas nekas nebūs. Nekad tas nebūs. Gluži vienkārši tādēļ, ka Ķīna neļausies eh, šādus apstākļus uzņemt. Un ja Ķīna ne, tad arī ASV ne, un ar ASV citas lielās valsts - Brazīlija, Indija, Krievija un citas nesakos eh, šiem mērķiem. Nu, tā ir realitāte manā skatījumā, nemaz ne, nediskutējam. Bet tas nenozīmē, ka šīs valstis neizdara nekādas centienas. Ķīna uh, pārtrauc uh, noteikumu pasākumu. Piecgadēji jauns plāns nosaka, lai CO2 efektīvāk samazinātu un tā tālāk. Nu, tā joprojām Hedegardas kundze arī par to runāja. Un mums vajadzētu to ievērot. Citas valstis arī līdzīgi darbojas. Ķīna pat ir pēdējo gadu laikā ir lielākā uh, vēja enerģijas uh, ražošanas iekārta un arī saules uh, paneļa eksportētāja, kas nozīmē, ka Ķīnas uh, tehnoloģija ir labāka, jeb vismaz mazāk dārga par Eiropas tehnoloģiju, ar kuru nu mēs gribam to mūsu zaļo uh, revolūciju īstenot, bet mēs Eiropā tā vietā lai uh, nofiksētu piecu gadu uh, objektīvus, kā ķīnieši, amerikāņi un citi, mēs veidojam uh, objektīvus 2050. gadam. Un arī uh, diskutējam. 100 vai 80% atjaunīgās enerģijas izmantosim 2050. gadā. Un tas ir viss ļoti nopietni. Ir ja tīpaši tādēļ, ka 2050. neviens no mums uh, Eh, nebūs vairs, lai izkontrolētu to, kas ir eh, noticis ar mūsu ambīcijām un lēmumiem. Mēs ļoti labi zinām, ka notikumi eh, Japānā, par kuriem mēs šodien nerunājam, samazinās kodolenerģijas ražošana Eiropā. Eiropā. Visdrīzāk Ķīnā ne un citās arī ne. Bet šeit noteikti tas nozīmē, emisiju pieaugumu. CO2 izmešu pieaugumu ES. Kā kompensēsim? Jā, nu, protams, jā, investē atjaunīgās enerģijās. Bet tad, kad mēs runājam par efektivitāti, vai saules enerģija ir mūsdienām atbilstoša, efektīva Vācija, salīdzinot ar, piemēram, manu valsti, kur Mums ir 800 saules stundu gadā. Spānijā 2000 un Ziemeļ Āfrikā 2500. Nu, būsim realistiskāki. Es piekrītu tam, lai mēs mm, investētu energoefektitātē un īpaši ēku renovācijā. Bet, nu, tad darīsim tā tā vietā, lai investētu mūsu naudu nu, dažādos rīkos spēļmantās. Tā vietā, lai aizvien vairāk objektīvu nofiksētu, kas ir teorētiski, koncentrēsimies uz to, kas ir izdarāms šodien un nākošo piecu gadu laikā. Uh, es uh, vēlētos jums atgādināt, ka, kolēģi, mums ir trīs paneļi, un šis bija tikai sākotnējais panelis, un mēs jau tā pa pusstundu esam pārsnieguši laiku. Tagad es vēlētos dot vārdu Donalī kundzei, komisijas pārstāvai, un pēc tam mēs pabeigsim šīs paneļa diskusijas un dodamies uz nākamo paneli. Paldies, priekšsēdētāja kundze, ir ārkārtīgi daudz jautājumu. Es ceru, ka es neaizmirsīšu atbildēt uz ikvienu un ikatru, un tomēr bija vesela virkni jautājumu par šo atjaunošanās pakotni un kas notiks ar fondu un tam līdzīgi. Patreizajā situācijā mēs mēģinām pabeigt milzīgu daudzumu papīru izskatīšanu, jo tas viss ir jāsaskaņo ar institūciju Luksemburgā, lai izveidot investīciju fondu. Un tad redzēsim, vai mums tas izdosies vai ne. Un, protams, ka mēs ceram, ka tas burtiski tuvākajās nedēļās viss atrasināsies. Investīciju vadlīnijās ir runāts par būtisku uzsvaru uz energoefektivitāti, uz māju siltināšanu. Vēlētos, atteikt, vēlētos pateikt, ka tas ir fonds, kas ir domāts vietējām pašvaldībām. Tātad vietējās pašvaldības blīvi apdzīvotās teritorijās, pilsētās, kur ir teritoriālās attīstības plāns izveidos, tātad mēs tiešām ceram, ka šis, ka šis fonds palīdzēs vietējām pašvaldībām. Un, protams, ik viens, kurš vēlas saņemt sīkāku informāciju, to var dabūt no manis, ar mani konkrēti sazinoties. Tagad mazliet par ražotājiem, par industriju. Eiropas ražotāji saskaņā ar statistikas datiem, saskaņā ar mūsu pētījumiem patiesībā ir visefektīvākie energoefektivitātes sasnieguma ziņā pēdējo gadu laikā. Mēs esam izvērtējuši trīs kritāri, kritērijas, un jāsaka, Eiropas ražotāji ir tiešām sasnieguši ārkārtīgi augsts energo taupīšanas līmeņus, jo tas ir tikai normāli, ka ražotāji atbild uz mūsu izveidotajām vadlīnijām. Bet visus ražotājus var sadalīt trīs ļoti lielās grupās. Ir tādi ražotāji, kuri ir tā saucamajā ITS grupā. Ir tāda ražotāja, kas ir liela kompānija, liels uzņēmums, bet varbūt daudz enerģijas tās tā neizmanto. Protams, ka energo izmantošana maksā, bet viņiem tas nav milzīgs izdevuma postenis. Un tā saucamās ITS ražotnes varbūt nav pašas par sevi uh, gatavas izveidot energoefektivitātes plānu, bet lielajiem uzņēmumiem, kuriem energoizdevumi ir lieli, viņiem ir nepieciešams tā saucamais obligātais energo izmantošanas audits. Protams, ka mums ir jāpakāpjas solīt atpakaļ un mums ir jāizglīto iedzīvotāji, mums ir jārunā par to, cik dārga ir energoenerģija. Mazie un vidējie uzņēmumi šādu energoefektivitātes auditu neveiks, jo tas viņiem tiešām būtu būtisks administratīvais sloks. Mēs tikai vēlamies viņiem sniegt informāciju Tātad eh, mēs vēlamies runāt ar ražotāju apvienībām un runāt par veselu virkni kritēriju, piemēram, ar maizes cepējiem. Maizes cepēji varētu tad eh, atrast mājas lapā to, kādas ir energoefektīvākās maizes krāsas un līdzīgi. Tātad internets būtu ārkārtīgi. ārkārtīgi viegli izmantot to, kādas ir šīs krāsnes, un viss tas būtu internetā. Mazajiem vidējiem uzņēmumiem, tad, pie, teiksim, nelielai uh, beķerējai būtu ārkārtīgi viegli izmantot šo internetu. Taču runājot par patērētājiem, tad ne tikai patērētājiem, bet arī maziem un vidējiem uzņēmumiem, protams, ka visefektīvākais, ko mēs varam piedāvāt MVU, ir tieši piedāvāt informāciju pēc iespējas plašākai publikai, pēc iespējas saprotamāk, un tad jau, protams, cilvēki, kuriem pieder uzņēmums kaut vai mazs, viņi jau nav mūļiķi, viņi jau saprot, kāda viņiem ir informācija, un ka tas ir būtisks naudas ieguvums. Tātad, jā, nākamais mums ir jārunā par funkcionāliem energo mērītājiem. Skaitītājiem mums ir jārunā par to, ka um, patērētājiem ir nepieciešams ir jābūt iespējai, pā, eh, iespējai izmantot vienu vai otru energo veidu. Mums tiešām ir jārunā par tā saucamo viedo skaitītāju. Mēs jau runājām par eh, taupīšanas aspektiem, un, protams, ka runa par tā saucamajiem viedajiem skaitītājiem ir adekvāta. Mums ir jāiesaist patērētājs, vai patērētājs būtu mazais vai vidējais uzņēmums, vai vienkārši individuāls, vai vienkārši cilvēks, persona. Mums ir jārunā par informāciju. Tātad, ko mēs šobrīd darām? Izskanēja jautājums, ko mēs darām. Mēs eh, tagad eh, strādājam pie likumdošanas idejām, jo šobrīd ir skaidrs, ka burtiski tuvāko nedēļu laikā mums būs vesela virkni likumdošanas priekšlikumu. Mēs esam optimistiski un mēs uzskatām, ka tas ir likumdošanas pakotne, kas ir ārkārtīgi prioritējama, un mēs ceram, ka tas tiešām tiks pieņemts pirmajā lasījumā, un tad tiešām mēs jau būsim līdz 2020. gadam padarījuši daudz. Jā, bet ir pilnīgi skaidrs, ka ir jādarbojās tolīt un tagad, ir jāizstrādā likumdošana. Mēs, protams, nevaram gaidīt līdz 13. vai jūs pieminētajam 16. gadam, nē, nekādā gadījumā. Runājot par eh, starptautiskiem nolīgumiem. Piekrītu jums eh, sakarā ar Ķīnu teikto, jo, protams, ka Ķīna paskaidro, kas ir viņa piecgads plānā, bet interesanti ir tas, ka runājot par energoefektivitāti Ķīnā, energoefektivitātes motivācija īpaši ražotāju vidū ir tikai un vienīgi nauda. Viņi pilnīgi ļoti lielā mērā saprot, ka viņiem šobrīd, teiksim, algas ziņā ir ļoti liela priekšrocība salīdzinot ar Eiropu, un viņi ļoti labi saprot, ka ar laiku šis te būtiskā, priekš, šī te būtiskā priekšrocība zudīs, un šobrīd viņiem ir jāmeklē jaunas iespējas, teiksim, lēt ražot energo, enerģiju, būt ārkārtīgi aktīviem un ārkārtīgi efektīviem ražošanā, un viņi saprot, ka energoefektivitāte nākotnē varētu būt viņu lielākais dubultais trumpis konkurētspējā, un mums Eiropā no tā ir jāmācās. Tāpēc es vienmēr esmu apgalvojusi, ka energoefektivitāte mums palīdzēs sasniegt mūsu klimata mērķus, bet arī ekonomiskos mērķus. Es varbūt nevarēju atbildēt uz visiem jautājumiem atvainošanu par to, bet tagad mums jāiet tālāk. Paldies. Un uh, mēs pārējām pie nākamā paneļa. Mēs e, mainīsim priekš. E, šeit eh, prezidija pozīcijas Matijas nāks manā vietā turpināt. Und ich muss als erstes gribētu aicināt ekspertus un sveikt apmeklētāju grupu. Brēmenes Lafajeta koledža tie ir jaunie amerikāņu audzēkņi. Mēs norādījām, ka apmācības eh, sakarā mums ir jādomā arī par klimatu pārmaiņu jautājumiem, un eh, starptautiskās apmaiņas grupas ir ļoti noderīgas arī šajā jomā. Uh, tāpēc es īpaši um, ar lielu prieku sveicu šo apmeklētāju grupu. Un tagad es lūkšu ekspertiem arī nākt uh, pie prezidija galda. Wir beginnen als erstes mit. Mēs sāksim. Matijas Dīnhards uzsāksies. Raina enerģija viņš pārstāv. Viņš runās par energoefektivitāti un eh, tā sākto zaļo darba vietu potenciālu. Lūdzu, jums vārds. Gentlemen. Paldies, priekšsēdētājs. Labrīt. Man sauc Matijās Dīnhart, pārstāvu Rain Energiju. Tas ir vidēji liels energo piegādātājs Vācijā. Nu, negluži liels, negluži mazs slaidnītes es jums šodien nerādīšu, jo no piekdienas mums ļoti daudz klientu uzdod jautājumu un jāpaņem arī daži investīciju lēmumi, kas tagad varbūt, ka ir iespējami vai arī nē. Nu, skatīsimies, kā Vācijas Federatīvajā republikā situācija attīstīsies ar elektroenerģijas piegādi. Bet nu, ļoti labprāt es gribētu ko teikt. Mēs paši esam vidē liels energoenerģijas eh, piegādātājs, eh, piegādājam uh, gāzi, elektroenerģiju, uh, uh, vēja, biomasas un uh, saules enerģijas izmantošanas iekārtas, kā arī ūdens tīrīšanas iekārtas. Nu, tas nozīmē, ka 1 līdz 2% gāzes vai uh, elektroenerģijas ražošanas uh, piekrīt mums uh, Raina enerģijā. Mēs neesam eon vai citi lielie uzņēmumi. Bet tas, ko mēs uh, ražojam, to mēs ražojam koģenerācijas iekārtās, proti siltumu, ko mēs uh, pievedam uh, uh, klientiem kā uh, industriālo tvaiku, un arī uh, centrālā siltuma apkārt uh, ir uh, iespējama. Pēc tam arī ražojam elektroenerģiju. Siltuma piegādāja mūsu patērētājiem par CO2, energoefektivitāti un zaļajām darba vietām. Šeit jāsaka, nu nav melna balta šī bilde, bet nu tāda raiba puķu buķete burtiski. Ir ļoti dažādi pasākumi. Jo gan uh, efektivitātes paaugstināšana, gan energo ietaupīšana, gan atjaunīgās enerģijas, viss maksā. Tas var būt pozitīvs vai arī negatīvs šī bilants ziņā. Uh, Jūs redzēsiet arī negatīvas iespējas pasākumu, kurus mēs paši būtu gatavi uzņemties, bet nu, dažreiz nē, nu, tādēļ, ka nezinām, nezinātība vai nu, paša ērtība tiek labāk. Nu, visdrīzāk arī katram mājās ir kāds, kāds uh, trūkums. Citi pasākumi uh, izmaksā vairāk vai mazāk un jāizvēlas pareizos. Un dažkārt arī ar regulējumu regulas ceļu. Nu, vislabāk būtu, ka uh, tas atbilstu tirgus uh, attīstībai, piemēram, emisiju tirdzniecības sektoram, kur es pārstāvu. Nu, tas bija tirgus noteikts uh, instruments, lai emisijas uh, no fosīliem energonesējiem regulētu. Federatīvā valdība ir pieņēmusi moratoriju elektroenerģijas ražošanai no. Uh, uh, kodola enerģijas eh, nenovedīs pie eh, CO2 izmešiem, jo nu, vienkārši notiks tāda nobīde. Eh, citas fosilo, en, fosilos energonesējas izmantojušas spēkstacijas netiks celtas. Tagad par viedajiem skaitītājiem. Nu, tikai viena piezīme. Ir jāievēro tas, ka mēs nu, nevaram sagaidīt tādus uh, brīnumu uh, aparātus energo izmantošanai ka enerģija izmantos tikai mazajā patēriņa laikā, jo, jo ir tikai nedaudz elektroaparātu, ko jūs tikai noteiktā laikā varat izskatīties. Nu, jūs vārīsiet 12 vai 20, jūs skatīsieties ziņas pulksnes 8, jūs varat citā laikā mazgāt veļu vai uh, sūkt putekļus. Uh, Nu, tas ir iespējams eh, trauku mašīnas palaišana arī, bet, nu, tad ar, praktiski tas viss arī beidzās, jo, nu, nedaudz var kaut ko darīt, bet, nu, brīnums negaidīsim. Un tas, ka klients samazinās mazāk eh, elektroenerģijas ar viediem skaitītājiem, nu, eh, tas būs tajās mājasēmniecībās, kas apzināsies, ka tas ir tā jādara. Kas nozīmē, ka sākumā, nu, gandrīz visi tā darīs, bet, nu, ar laiku šī apziņa samazinās. Un ja cilvēki neskatās vai neseko attīstītāji, nu, tad vienreiz gadā rēķins pienāk un tad arī dusmas par rēķina apjomu. Tas ir vienīgais kontakts ar neregulu piegādājumu, jo tas viss ir tik ļoti dārgi. Bet, nu, tāda ir situācija. Ja situācija būs tāda, ka es teiks, ka mēs a, pastiprinam šos mērķus un CO2 samazinām, nu tad runa ir par to, kuros sektoros vai mājasaimniecībās, nu tas tāds nepopulārs lēmums, jo, nu, gribas jau visiem atkal tikt ievēlētiem, tad satiksmes sektors arī sarežģīt, nu Vācijā ieviešot a, etanolu kvotu benzīnā vai vienkāršāk, piemēram, CO2 Tātad cementrūpnīcas, ķieģeļa ražošanas rūpnīcas, tērauda ražošanas rūpnīcas, nu tur kaut ko samazināt, jā, varbūt, bet nu tam ir ietekme. Tas nozīmētu, ka tur energo izmantošana no fosiliem energonesējiem būs dārgāk, jo mums kā piegādātājiem, enerģijas piegādātājiem ir kaut kas jāmaina, jo valsts tā ir gribējusi, bet mums tas nozīmē, ka. Uh, galējais patērētājs, nu, kā lai saka, sarunas ar viņu nav tāds īsti patīkams, jo, jo mēs tad sliktas ziņas viņam esam uh, spiesti uh, stāstīt. Nu, tā tad. Uh, tas vēstījums ir tāds, nu var jau kaut ko pastiprināt un striktāks noteikums ieviest, bet tam ir uh, sekas, nu, kopējā kontekstā sakot, nu jā, situācija mainījās. Ja tomēr tas tā uh, notiktu, es nebūtu sajūsmā par to, bet, nu, tas vienalga tiktu īstenots, nu, skaidrs. Bet, ja tiek īstenots, nu, tad lūdzu tā, lai, nu, vismaz tas neradītu uh, izkropļojumu sistēmā. Piemērs uh, aktuāls ir trešais tirdzniecības periods emisiju tirdzniecībā no 2013. gada. Siltuma ražošana uh, augstvērtīgās uh, iekārtās uh, saņems aizvien mazāk CO2 certifikātus, bet tie, kas savu siltumu ražo mazā uh, gāzes katlā, kā, ogļu katlā, tie nav pakļauti emisiju tirdzniecībai, nu vismaz uh, nestarptautiskā nodokļu politikā. Un uh, tad nacionāla nodokļu politika var ko mainīt. Nu, to, tas mums ir klasiskais piemērs šādai izkropļošanai siltumsektorā, tur, kur centrāli pilsētās, kā piemēram Briselē, Ķelnē, efektīva siltumapgāde var tikt organizēta, tad mēs esam sliktākā situācijā salīdzinot ar visiem lielajiem decentrālajiem siltumražotājiem. Un ja mēs gribam tomēr samazinājumu, tad nu, jābūt tādai patiesi tādai izteiktai. Nu, skatīsimies, kā situācija notiks. Nu, tās bija manas tēzes. Tas, ko es gribēju šeit uh, pateikt, un paldies par uzmanību. Jā, ja, vielen dank, Herr Inhardt. Ich habe die undankbare. Paldies. Man uh, ir jāskatās arī uz laiku, lai mēs ne tikai energoefektīvi, bet arī laikziņā efektīvi runātu. Tādēļ nākošais runātājs bez plašiem ievadvārdiem Gruēkungs pārstāv EVA. Eiropas Vēja enerģijas asociācija, un viņš runās par to, kādas soļas jāspēr un kas infrastruktūras jomā ir uh, jāmaina. Lai tos mērķus, par kuriem mēs diskutējam, lai mēs viņus varētu sasniegt. Paldies, Grots kungs, es runāšu angļu valodā. Un man liekas, ka mana prezentācija jau ir parādījusies. Mēs eh, visu vēju enerģiju uh, reprezentējam šeit, uh, bet nu tagad angliski. Uh, but... Mēs pārstāvam gan ražotājs, gan utilīt ražotājs, projekta attīstītājs, var sakot visu šeit pārstāvēto spektru. Jā. Um, in 2010 this large... 2010. gads bija periods, kad mēs uh, uh, lēmām, uh, aps, uh, izvērtējām situāciju, cik mēs esam paveikuši, kāda būs turpmākie desmit gadi, mēs izvērtējām. Uh, esošo situāciju šobrīd, un 2013. gadā mēs varētu sasniegt 230 gigavātus, tie ir mūsu aprēķini, un kā jūs apzināties, mūsu izaugsme ir paredzēta samērā saprātīga, tā nav eksplozīva rakstura tuvāko gadu laikā. Um, this is the wind share of electricity consumption in the EU, just to give you an idea that wind is already a key. Un, tagad uh, jūs varat apskatīt eh, vēja enerģijas daļu e, elektrības pasā, e, patēriņā Eiropas Savienībā. Portugāla, Spānija iz, ir ap 15%, Dānija vislielākā 24%, Vācija, Īrija ap 10%, un kā jau es sacīju, Eiropas Savienības vidējais līmenis ir ap 5,3%. Tāpat apvienotā karalista, Francija, Itālijā aizvien vairāk sāk to izmantot. Makroekonomiskais labums, kas tiek gūts eh, no vēja enerģijas, pirmkārt enerģijas drošība, ietaupījumi fosilajās degvielās, eh, ir praktiski nulles CO2 risks un uh, nulles eh, degviela risks, tāpat arī eksporta iespējas un darba vietas. 2010. gadā tās bija 188 tūkstoši un 2020. ir plānots 450 tūkstoši. Tāpat Florence kungs jūs eh, runājat, vai mums ir jāpadara enerģija dārgāk izvairoties no CO2, bez gribas atsīt, ka mēs varam arī pa pazemināt enerģijas cenas ar zemāku CO2. Un šeit, šajā grafikā mēs redzam, e, kā mainās cenas, ja vairāk vēja enerģijas nonāk of... tirgu. Mums ir, e, mūsu priekšā ir attēls, kā tirgus e, darbojas. Vispirms ir ļoti zema cena, tālāk kondensācijas gāzes, Eh, cenas, bet tagad eh, palūkosimies, kas notiek, ja sistēmā darbojas vairāk vēja enerģijas. Šādā veidā eh, taisnes krustojās ar pieprasījumu līmeni pie zemāka punkta. Tas atsevišķās valstīs tiek lēsts uz aptuveni ka e, cenu samazinājums atsver investīcijas. Tāpēc tas nozīmē, ka vējš, vēja enerģija nevienmēr ir dārga, tā var būt arī lētāka. Tāpat arī vēja enerģija ir prioritārs izcinājums klimata pārmaiņu ziņā. Uz 2010. gadu mēs esam izvairījušies no 126 miljoniem tonu CO2 un nelielam priekšstatām Kyoto mērķim. Uh, uz 2020. gadu mēs e, e, esam iecerējuši ietaupīt ap 342 miljoniem tonu, kas būtu 30% e, Eiropas Savienībā un 20% mērķis. Savukārt 20% mērķis nebūtu nav sarežģīts, to mēs varam praktiski nekavēties panākt. Un mēs varam arī uh, nodrošināt daudzu jauna vietu ražošanos. Tālāk par tirgiem runājot, Eiropas Savienība no, ir 96% no um, instalētās kapacitātes, tāpat arī Savienotajās valstīs un Ķīnā šie tirgi ir attiecīgi 29,7%, bet jūs redzat, ka zilā sadaļa ir Eh, lielākā no visiem pārējiem tie ir Eiropas Savienības ražotāji. Un mēs skaidri redzam eksportētāja attiecības tirgu. Tālāk runājot par konkurētspēju. Eiropas Savienībā mums ir savas zināšanas, ir operācija iespējas, ir labi izveidots izpētes attīstības iespējas universitātēs, tāpat arī offshore pieredze, jo tā iesākās pirms aptuveni 15 gadiem un ļoti straujā tempā pieauga. Taču ir citas valstis, kuras investē, tās ir Savienotās valsts Ķīna, Japāna, Dienvidkoreja, Taivāna, kas ir vissākušas attīstīt savu offshore tehnoloģijas, bet, protams, mūsu vadošo po, eh, pozīciju tiek izaicināta, jo vairāk kopš eh, Ķīna un Savienotās valstis ir ar savām ambiciozajām stratēģijām. Uh, Ehm, piemēram, Ķīna savā piecgada plānā paredz aptuveni 70% gigavātu, kas ir liela daļa no tā, kas jau ir Eiropā. Obama savā runā eh, runāja par vēja enerģijas izmantošanas paplašināšanu. Uh, Un gribu sacīt, ka tirgus daļa palīdzēs samazināt izmaskas un uzlabot tehnoloģijā. Piemēram, Ķīnas tirgus daļa jau ir krietni vien lielāka, Savienotās valstīs tirgus daļa ir aptuveni tāda pat kā Eiropas Savienībā, un attiecīgās investīcijas ir augstāks nekā Eiropas Savienībā. Eiropas Savienības investoriem ir nepieciešami skaidri signāli, lai turpinātu attīstību. Un E, krīze ir ar mazāk rūpniecības ražošanu, mazāk radījusi CO2 izmešus. Un šobrīd mēs varam piedāvāt divus risinājumus. Mēs varam vai nu palielināt savu mērķi līdz 30%, vai nu mēs varam izmantot eh, smagās rūpniecības brīvos maksājumus, eh, lai varētu padarīt stingrākus tirgus signālus. Tālāk par infrastruktūrām runājot un par tīkliem. Investīcijas tīklos ir nepieciešams optimizēt esošo sistēmu ar paredzamību monitoringu, ar inteliģentu pārvaldību ir jādomā par investīcijām tīklos, ir īpaši pārobežu starp savienojumos, tiem ir jādarbojas tad, kad tas ir nepieciešams, tāpat arī ir vajadzīgs reāls elektrības tirgus un jānodrošina piegāžu drošību. Mūsu transmisijas sistēmas operatoriem ir labāk jāsadarbojas, un jūs redzat, investīcijas eh, šajā eh, diagrammā, kas ir nepieciešamas. Bet neatkarīgi no tā, eh, kā mēs rīkojamies, mums ir jādomā par izmešu samazinājumu. Mēs varam attīstīt savus klimatu produktus šodien vai gaidīt, lai to izdarīt, izdara kāds cits. Eiropas Savienībai ir tehnoloģiskas priekšrocības, mums ir nepieciešamas ambiciozas uh, Eh, klimata darbības, mums ir nepieciešams paneiropas tīkls un mums ir nepieciešams eh, plāns rīcībai. Tāpat arī nepieciešams eh, investīcijas, un jau šodien ir jāsāk diskusijas par 20, 2030. gada atjaunīgās enerģijas mērķiem. Paldies! Danke, Herr Kui, das war eine Punktlandung. Paldies! Nu, ļoti precīzi jūs runājat desmit minūtes, ļoti interesants skaidrs jūs minējāt un arī uh, iespējas. Jā, sasniegsim šos mērķus, ja vēlamies to. Nākošais runātājs Jāhunen, OMP direktors. Tagad jums arī vārds desmit minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Paldies, godātie Eiropas parlamenta deputāti. Es pavisam īsi, pavisam ātri izskriešu cauri par to, kā mēs, kā energoražotāji, piedalāmies debatēs, un mēs esam gan ražotājs, gan arī milzīgs energopatērētājs. Īsi UPM ir globāla Eiropā un Somijā bāzēta mežu apstrādes un pārstrādes uh, uzņēmums, un mums ir vesela virkne būtiskāko nozaru, un mēs patiesībā esam globālajā tirgu vadošie meža pārstrādes, koknes pārstrādes ziņā. Jāsaka, lielākais apgrozījums mums ir papīra ražošanā, un no tā mums apgrozījums ir 70%, un es arī par to visvairāk runāšu manā prezentācijā. Uh, Mēs e, esam mēģinājuši izveidot arī jaunas idejas. Mēs strādājam pie biodegvielas ražošanas un e, mēs mēģinam arī runāt par e, Somijā un Francijā ražotiem citiem energoavotiem, un mēs runājam gan par bio, bioķimikāliem, gan par citiem. Tātad Mēs esam globāla kompānija, 70% apgrozījums ir Eiropā, bet mēs esam pārstāvēti gan Amerikas Savienotajās valstīs, Ķīnā, Dienvidamerikā. Un raugoties no Eiropas pozīcijām, mēs esam, manuprāt, spējīgi izvērtēt to, kāda ir mūsu kompānijas vadošie dzinējspēki un līdzīgi. Runājot par energo biznesu, mums ir apmēram 3000 megavati elektrības ražošanas, kapacitāti, un mēs esam otrs lielākais elektroenerģijas ražotājs Somijā. Vienlaicīgi mēs patērējam 12% no visas Somijā pārdotās elektroenerģijas. Mēs ražojam 30% no Somijā saražotās atjaunojamās energoenerģijas, un eh, mēs esam mežpārstrāda papīra ražošana ir energointensīva ražotne, bet mēs izmetam samērā maz CO2, un 70% ir CO2, no CO2 brīvas ražotnes, un burtiski tuvākajos gados, mēs pēdējos desmit gados esam investējuši vienu miljārdu atjaunojamajos energoresursos. Šeit ir mūsu energoinvestīcija piemēri. Mēs esam izveidojuši uh, tā saucamo reģenerācijas ražotni, kurā mēs ražojam gan elektrību, gan siltumu, gan Somijā, gan arī Eiropā. Runājot par enerģiju un energoefektivitāti, vienlaicīgi runājot par oglekļu noplūdi klimata politikas aspektā, tātad energoefektivitāte mūsu ražotnēm ir bijusi svarīga vienmēr. Un, eh, protams, ka ir tikai loģiski, ka mēs vēlamies ražot vairāk no mazāk izēvielām, lai kāda veida izēja produkts būtu - enerģija vai koksne. Kopš 90. Eh, gadiem elektrības patēriņš uz papīra tonu ir dramatiski samazinājies par apmēram 40%. Kopš 97. gada tas ir samazinājies par 23%. Un burtiski divos pēdējos gados mēs esam nākuši klajā ar jaunu iniciatīvu papīra ražotāju ražotnēs, ka pilnīgi visi ražotnē strādājošie tiek iesaistīti jaunā projektā, un šobrīd mēs runājam par 9 miljoniem eiro, kurus e, mēs esam, samazinā, mēs esam ietaupījuši 45 miljonus eiro, un mēs esam samazinājuši par 7 miljoniem tonu CO2 izmešus. Par e, šiem mērķiem mēs runājam burtiski katru dienu, jo mums ir jābūt konkurētspējīgiem. Patiesībā šāda veida nozarē mēs varam izdzīvot tikai tad, ja mēs būsim visefektīvākais izdevumu un ieņēmumu efektivitātes ziņā visefektīvākais pasaulē. Un tagad eh, mazliet parunāsim par vienu no mūsu būtiskākajām pētniecības jomām, tā saucamajām nano šķiedriņām. To mēs esam iekļāvuši arī politikas kritērijos, Mēs runājam par veselu virkni politikas jomu, kas ietekmē viena otru, un, protams, ka politikas ir savā starpā saistītas un ietekmē ražošanu. Papīra ražošana šobrīd ir milzīga spiediena priekšā, jo globālā ekonomika mainās cenas visu laiku krītās gatavajai produkcijai un vienlaicīgi izēvielas, vai tas tā būtu koksne vai elektroenerģija, tikai kāpj. Līdz ar to vienīgais, kā mēs varam izdzīvot, ir runāt par energoefektivitāti, vispār par izdevumu efektivitāti. Jāsaka, ka šobrīd Ķīna un Dienvidamerika ceļ milzīgas rūpnīcas, un ja mēs vēlamies būt konkrēti spējīgi, tad mums ir jādomā par to, kā to panākt. Tātad, kā būt, mm, kā būt ražotnē, kuras sniedz peļņu un vienlaicīgi ietaupīt resursus. Varbūt būtu vērts pieminēt, ka mēs esam īpašā situācijā atjaunīgo resursu skatījumā, jo kā meža pārvaldītājs, mēs daudz runājam par energo atjaunīgajiem resursiem, un eh, vienlaicīgi tas ir arī būtisks spiediens uz mūsu izējumateriāliem. Tātad es uzskatu, ka politika sadedzināt koksni, lai iegūtu enerģiju, kura savukārt tiek izmantota, lai pēc tam ražotu citus produktus, apdraud mūs, jo tas samazina koksni papīrā izmantojamo. Un tagad par dilēmu. Runājot par energopolitikām, par kurām šobrīd šeit jau izskanēja, runājot par emisiju kvotām un to saistību ar elektrību, kā jau es teicu, koksnes izēvielu cena, to pilnīgi noteikti ietekmēs, un tas mūs nostāda samērā nepatīkamā situācijā, kurā mums ir ārkārtīgi uzmanīgi jāizsver, kur investēt. Šobrīd mēs izsveram veselu virkni prioritējamo investīciju, un saraksta augšgalā ir investēt Eiropas izdevumu efektivitātes projektos. Mēs runājam par enerģijas ražošanu, par siltuma un energoražošanas saistību. Mums ir jārunā arī par izdevumu efektivitāti, un šobrīd mēs esam runājuši par 9 miljonu eiro cenu nopirkt citu papīru ražotni Eiropā. Jautājums par to, vai komisija to atļaus, jo tas ir jautājums par konglomerātu un monopolu. Uh, Jautājums par biodegvielām. Mēs aktīvi strādājam gan Somijā, gan Francijā, un vienlaicīgi mēs vēlamies investēt 500 miljonus Ķīnā papīra ražošanā un pār par vienu miljārdu eiro projekti mums ir dienvidu puso, puslodē. Katrā ziņā lēmumi ir ārkārtīgi sarežģīti, un šeit jau neesmu ieradies, lai runātu par šiem lēmumiem un kā tie tika pieņemti. Un, protams, ka es netaisos apgalvēt, ka tieši mūsu projekti ietekmēs klimata izmaiņu samazināšanu. Un tomēr, runājot par mums kā vienu no lielākajiem uh, Eiropas energopatērētājiem. Mēs vēlamies, lai energo tirgus Eiropā būtu konkurētspējīgs, jo ja tas arī mums ļautu kļūt konkurētspējīgiem. Šajā attēlā mēs varam redzēt to, ka mums vajag doties uz jaunu gaišo nākotni, kas būs bio ķīmijas nākotne un izējumateriāla nozīme tikai un vienīgi pieaugs. Mēs, papīra industrijā ražoja, strādājošie, mēs šobrīd izveidojam milzīgas bio pārstrādes fabrikas, kurā mēs izmantojam veselu virkni kā pārstrādes blakus produktu, lai ražotu veselu virkni jaunu produktu. Un e, mēs tiešām kļūsim par savu veidu bioķimikāliju un biodegvielas milzi. Mēs vēlamies redzēt veselīgu biznesu, konkurētspējīgu biznesu un uzņēmēju darbību, kas ļaut mums tālāk rīkoties. Un visbeidzot, runājot par politiku un to, kā tā ietekmēs ražotājus, mēs vēlamies pateikt sekojošo. Mums ir nepieciešama paredzamība. 2020 mērķi, 20. gads nav vairs ar skalniem. Mēs vēlamies redzēt stabilus politikas mērķus, kuriem mēs varētu sekot. Mēs vēlamies tādu ietvaru, kas nemainās visu laiku, jo nedrošība ir pats sliktākais, ko jūs mums varat piedāvāt. Jā. Paldies. Jā, Honenkungs par prezentāciju un arī par vizualizāciju. Pēdējās slaidītas, man liekas, ir ļoti ietekmīgs, kāds ir bijis attīstības ceļš vēsturē, un tagad diskusijas. Pirmais runātājs Lēna Eka. Eh, Kymenen ir viena no, UPM Kymenen ir viena no svarīgākajām kompānijām un viena no visdārgākajām kompānijām pašā pasaulē. Un jūs jau šeit pieminējāt, ka elektroenerģijas un siltuma ražošana vienā termoelektrostacijā ir svarīga. Tātad jūs esat saraksta priekšgalā potenciāli izmantošanai. Izvērtējot smagās industrijas, smagās rūpniecības potenciālu, uh, tad jāsaka, ka e, daudzi varbūt neiestājas par to, ka vajadzētu ražot elektroenerģiju un siltumu vienā stacijā. Kā jums Somijā tas ir izdevies un kā jūs vēlētos šīs metodas nodot tālāk? Paldies, Lēnai, kā ir tagad uh, nākošā runātāja Edita Hercoga. So much, like to... Paldies. Es vēlētos pajautāt. Um, uh, jautājumu par vējģeneratoriem, par vējģeneratoru prezentāciju, bet arī citiem. Jūs runājat par to, ka Eiropai ir jākļūst konkurētspējīgākai, bet eh, ar katru dienu mēs šo konkurētspēju zaudējam. Kā jūs ziniet, ETS šajā jomā par to mums būs jārunā. Varbūt ne šodien un ne tagad, taču Eiropas zināšanas, īpaši rūpniecības investīcijās, manuprāt, tā ir tāda vērtība un pati par sevi jau konkurences piemērs. Jautājums, vai mums izdosies uh, ieturēt adekvāto distanci. Mēs esam apņēmušies izpildīt Barcelonas mērķus, proti 3% no budžeta ir jāinvestē zinātnē un pētniecībā. Mums ir nepieciešams, lai arī zinātnē un pētniecība radītu kādu pievienoto vērtību gan Eiropas Savienībai, gan mums. Un galvenais, es to vēlētos uzdot vēja speciālistam. Paldies, Hercogai! tie bija divi runātāji, un tagad es gribētu piedāvāt, lai uh, tie, kuriem tika uzdoti jautājumi, piemēram, Jaunen kungs tagad atbildētu. Paldies par jautājumu un par jūsu patiekamajiem vārdiem. Jā, es uzskatu, ka um, reģenerācija, kā kopīga siltuma un elektroenerģijas ražošana ir ārkārtīgi būtiska tieši Ziemeļvalstīm pašsaprotam iemeslu dēļ, jo patiesībā lielākā daļa no mūsu ražotnēm Um, lielākā daļa no mūsu ražotnēm mēs apgādājam mēs saņemam elektrību no pašvaldības, pērkam to, un pašvaldībai, protams, pie, <clears throat> nodrošina siltumu. Un tāda praksa ir gan Somijā, gan e, Zviedrijā, un, protams, tādās Eiropas Savienības dalību valstīs, kurās siltums ir daudz vairāk nekā Somijā, tas varbūt nebūs tik aktuāls bet šīs te līdzģenerācijas e, stacijas, elektrostacijas e, Ziemeļvalstīs ir ārkārtīgi svarīgas. Mēs esam izveidojuši, uzcēluši šādas e, elektroenerģijas stacijas gan Amerikas Savienotajās valstīs, gan Austrijā un, Franci un Spānijā. Raugoties no meža viedokļa, mums patiesībā ir izdevies izveidot tādus produktus, un ražojumus, kas e, samazina elektroenerģijas patēriņu. Un e, ja mēs e, izmantosim koksni tikai un vienīgi elektroenerģijas ražošanai, tad tas negatīvi atsauksies uz, pār, uz papīra ražošanu. Ēkas kundze, vai tas varētu nākt par ļaunu, vai tas varētu būt izšķērdējums? Jā. Jā, zu Ihrer Frage, sorry. <laughs> Par jūsu jautājumu. Cik ilgi mums izdosies saga eh, saglabāt šo konkrētu spējas priekšroku? Mums vajadzētu izmantot to līmeni, kas mums ir šodien, proti viens procents viens procents aiziet energo mērķiem, tā tad viens procents no energo budžeta tiek atvēlēts zinātnē un pētniecībai. Protams, ka būs nepieciešams papildus e, publiskais finansējums, un mēs vēlamies izveidot e, jaunu ražotni. Ja pareizi atceros, tas ir 6 miljārdi eiro vēja ģeneratoriem un jaunās vēja ģeneratoru paudzes izstrādāšanai. Un eh, mūsuprāt, jauno tehnoloģiju piesaist vēja ģeneratoriem ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc mēs vēlamies runāt par mērķiem. Protams, ka attīstība notiek arī citur pasaulē, bet ja mums būs uh, ilglaicīga paredzamība, tad kompānijas turpinās investēt. Un, protams, ka lielākās investīcijas zinātnē un pētniecībā ir no privātajām kompānijām. Piemēram, offshore vēja ģeneratoru pārka 95%. 95% nāk ne no valsts finansējuma. So, let's... Jā, un pēdējais jautājums. Satu Hasi, tu uzdos. Un tad mēs varētu uzreiz pārēt pie nākošā paneļa, jo man ir jāraugās uz uh, pulksteņu, lai nu arī pēdējais panels vēl vispār varētu notikt. Ok, thank you very much. Uh, Paldies! Es uh, vēlētos dzirdēt komentārus par atjaunīgo, energi, par atjaunīgo enerģiju un par to, Kā jūs vērtējat Ķīnas jaunās stacijas, kuras ir paredzēts uzcelt nākamajā piecgadas plānā Ķīnā? Ir ārkārtīgi daudz tādu, kur uzskata, ka ir pilnīgi iespējams, ka Ķīna ne tikai ražošanas apmēru ziņā, bet agrāk vai vēlāk arī tehnoloģijas ziņā apsteigs Eiropu. Vai jums ir kādi komentāri šajā sakarībā un varbūt nedaudz arī par to, kādu secinājumus mums vajadzētu no tā iznest? Cik svarīga ir ambīcija investēt jaunajās energotehnoloģijās? Äh, gut, ich denke, das ist eine Erfahrung. Es domāju, ka tā ir tāda pieredze ar uh, saules uh, enerģijas paneļiem. Vācijas, Eiropas, arī Japāna saules bateriju ražotāji bija vadošie pasaulē. Pēdējo divu gadu laikā tā ir um, masīva Ķīna kļuvusi, kas um, ar uh, cenu politiku iekarojas plašu tirgus daļu. Un uh, Vācijā pēc 2009. gada ir ļoti daudz saules bateriju instalēts un uh, ražotnieviedies vides standarti, algas. Nu, tas ir tāds uh, komplekss jautājums un daudz sastāvdaļas vai citas tehnoloģijas arī tieši tāpat varētu tikt aptvertas. Nu, tas ir jautājums, varbūt, ka kolēģis pa labi varētu atbildēt šo jautājumu par vēja enerģiju, bet nu tad ir jābūt uzmanīgiem, lai mēs nezaudētu arī šo mūsu pozīciju pētniecību un zinātne ir ļoti būtiski. Nu, Eiropa nemaz nav tik daudz izēvielu. Mēs nevaram atļauties, teiksim, ka citi īstenot tādu citu veicināšanas politiku mūs apdzīt. Just a word of the well. Um... Jā, Tas, kas notiek saules paneļu ziņā, ir nedaudz cits nekā vēja enerģijas ziņā, jo, piemēram, Ķīnā saražotais maksā apmēram tikpat, cik Eiropā ražotais. Līdz ar to it kā finansiāli nekādu ieguvumu nav, bet risks pastāv. Un tāpēc mēs esam izveidojuši tādu konceptu, ka mēs ražojam tuvu un tas tiek pārdots uz tuvākajiem reģioniem. Tātad no šīs perspektīvas mēs e, ceram, ka mēs saglabāsim darba vietas Eiropā. Kā jau es iepriekš teicu, Ķīnas tirgus ir bijis ārkārtīgi spēcīgs tā saucamo zemcenas ražojumu ziņā, un mēs Eiropā vienmēr esam uzsvēruši, ka mums ir augstas kvalitātes ražojumi, augsts tehnoloģiskie ražojumi. Mēs esam apzināti izvēlējušies šo so ceļu ne tikai vēja ģeneratoru jomā, bet arī vispār ražošanā kā tādā. Un es domāju, ka investīcijas inovācijās un zinātnē un pētniecībā ir ārkārtīgi svarīgas. Ich bedanke mich bei allen. Paldies, paldies visiem, kas eh, piedalījās šajā mm, sēdes daļā. Paldies par atbilžu atbildēm uz jautājumiem, tas parādīja, ka ceļš nav vienkārši, kuru esam aizsākuši. Vai nu tas ir 20 vai 30 procentu mērķis, kuru, uz kuru virzamies. Liels paldies, ka ieradāties un arī par jūsu stāstīto. Un tagad lūdzu nākošo panelu sagatavoties darbam. Runa ir par pētniecību, bet arī par inovācijām. Un, manuprāt, tas ir tāds ļoti būtisks temats, jo tieši šajās jomās mums jābūt uzmanīgiem, lai mēs neatpaliktu. Esmu ļoti intriģēts par jūs, kāds būs jūsu ievadrunas. Lamberta Rīkungs pirmais uzstāsies, viņš ir Eiropas tārauda platformas ģenerālsekretārs un Nīlsen kungs, Eiropas lietu direktors uzņēmumā Nevezīm AS. Un tagad mēs varētu sākt uzreiz. Lambert Rīkungs. Tas ir tehnika. Tā tad jāsagatavo arī tehniku, lai mēs varētu efektīvi izmantot mums pieejamo laiku, un tā tad lūdzu jums vārdu. et dans son euh, agenda de. Tā pētniecības uh, strateģiskajā darba kārtībā viens no būtiskākajiem elementiem ir uh, CO2 izmeši uh, tērauda ražošanā. Tērauda ražošanā praktiski ir divi veidi, kā uh, darboties. No vienas puses uh, izmantojot uh, dzels uh, sagatavas un uh, būtiski uh, augsts spiedums uh, un uh, augsts temperatūras uh, krāsnes tiek izmantotas un alternatīva ir uh, reciklējot. Uh, uh dzels izaivos uh, Eiropā tiek ražoti uh, aptuveni 200 uh, miljonu tonu tērauda, 60% uh, augsts uh, temperatūras krāsnīs un 40% uh, uh, elektriskajās krāsnīs. Uh, energopatēriņš un CO2 izmeši par šo jomu runājot, jāsaka, ka šeit pirmā iespēja ir daudz energo intensīvāk un izmeš daudz vairāk CO2 un arī uh, ir uh, nepieciešams taupīt vidēji, uh, ja uh, integrē CO2 izņešas elektroenerģijas ražošanai, tad četreiz vairāk CO2 izmeši ir reciklējot tērauda salīdzinot ar primāro enerģiju pirmā veida ražošanas a, procesā. Pēdējo 40 gadu laikā Eiropā mēs esam samazinājuši aptuveni par 50% energo patēriņu un arī CO2 izmešus. Tātad, salīdzinot ar to, kas a, tika teikts šodien no rīta, ir ļoti cieši saiste, saikne starp elektro, a, ar energoefektivitāti un CO2 izmešiem tērauda ražošanā. No vienas puses tas ir iespējams. Uh, reciklējot uh, dzels uh, detaļas, un progress ir ļoti būtisks tērauda ražošanā, kā arī uzlabojot materiālu izmantošanu, lai ražotu tēraudu. Šodien konstatējām, ka e, esam e, pietuvojušies tehnoloģiskam limitam, un eksistējošās e, tehnoloģijas ir pietuvojušies termodinamiskai potenciāla izsmelšanai, un ietaupījumi vēl ir mazāk par 10% augsttemperatūras krāsnīs. Kāda ir nākotnes izaicinājumi? Samazināt CO2 izmešus, ražojot uh, tērauda ir turpinot progresu, apmainoties ar labu praksi, eksistējošām uh, iekārtām un arī uh, veicinot tādu pārtraukumu tehnoloģiju izmantošanu uh, konta, uh, iekārtās ir jāraugās par kopējo dzīves ciklu, proti, ja mēs ietaupīsim CO2, izmantojot mūsu produktus, kas ir nepieciešami, un tos, kas ir nepieciešami, lai ražotu uh, mūsu produktus. Tagad uh, produkti kādi ir. Uh, um, iespējams 2004. gadā mēs sākām tērauda ražošanu ar uh, o, zem oglekļu izmešanu un ir četri dažādi procesi, kas ir tie būtiskākie darbi 2010. gada tika pabeigti, un jūs redzat uh, kreisajā pusē ekrānā Ulkos uh, reciklē gāzi augstu temperatūru krāsnīs, un uh, tāpat atdala CO2, un uh, šī uh, uzkrāšana, jeb uztveršana um, CO2 izmešiem ir iespējama. Nākošie procesi, es tos izma, izskaidrošu nedaudz vēlāk. Tad alternatīvie augs, krāšņi modeļi ir um, tādi, kas samazina izmešus, jo izmanto elektroenerģiju, un tā ir nākotne, kā arī elektrolīzes ceļā ražotas tērauts. Tā ir nākotne. Tagad par laiku runājot. Mēs esam pabeiguši. Uh, šo procesu um, apzināšanu. 2010. un 2011. gadā mēs sāksim testu fāzi, pilotu projektu fāzi un demonstrāciju fāzi. Un ja tas būs veiksmīgs, tad mēs varētu iedomāties, ka rūpnieciskā ieviešana varētu būt pēc 2020. gada. Tagad atgriežoties vēl pie iepriekšējā jautājuma. Mēs redzam CO2 uh, samazinājumu dažādos uh, uh, veidos. Reciklēšanas uh, ražošanā pat 50% var samazināt reciklējot uh, gāzi un arī uzturot CO2. Izarna procesā uh, reiz 4 ir samazinājums. Tieši samazinājuma procesā nu, aptuveni tāda pati efektivitāte kā augstas temperatūras krāsnīm un reciklēšanas procesam. Un par elektrolīzi runājot, efektivitāte CO2 izmešos būtu atkarīga no tā, kā tiek ražota elektroenerģija. Un skop viens kontūrā tiešie izmeša ražošanas laikā ir ļoti zemi, ir maz CO2 integrācija e, izmešu, bet ja mēs pieskaitam to CO2, kas ir nepieciešams, lai ražot elektroenerģiju, tad šajā brīdī no šīs dienas redzes viedokļa, um, nu, tas ir jāievēro. Ja tiks attīstīts alternatīvās enerģijas un atjaunīgās enerģijas, tad šis process varētu būt ļoti interesants un ar ļoti lielām nākotnes perspektīvām. Tagad ar reciklēšanu. Ja mēs ņemam šo gāzi no augst, augst temperatūras krāsnīm, atdalam CO2 un līdz ar to samazinājums tērauda ražošanā ir ar efektivitāti 10% pieņems un CO2, kas ir uh, uzkrāts, tas tiks. Uh, uzglabāts tad sāls raktuvju rezervāros. Tātad 2011. gada februārī dokumentu pakotne tika iesniegta, tas ir pirms mēneša, lai šīs jaunās entrants rezervas programmas varētu tikt izmantotas, tie ir atbalsta maksājumi. Un šeit runiet par CO2 izmešu apjomi un varētu 8% nākošo gadu laikā finansēt. Mēs ceram, ka mūs būs to starpā. Uh, Un, ja mūsu doku, dokumenti tiks um, izskatīti, tad ceram, ka Floranš Francijā um, pilsētā tas tiks ies, uh, iespējams un to varēs. Uh, uh, Tad vēl viens projekts Aizenhutenštatā 500 uh, tūkstošu tonu ražošana tērauda apjomā ir šis skaitlis. Un ceram, ka mm, arī šis projekts varēs tikt uh, attīstīts. Un pilnīgi jauns. Uh, uh, process - ciklona izmantošana un um, saplūšanas izmantošana. Un šeit tiek izmantots oglis, dzels un uh, skābeklis. Tiek ražota gāze, kurā ir daudz CO2, un tad pēc tam var to atdalīt uh, šajā uh, oglekļu uztveršanas uh, procesā. Nīderlandē ir pilots, ir izveidots 8 tonnas stundā. Ražo to atbalsta Nīderlandes valdība un Eiropas komisija. Tā darbība sāksies 2011. gada aprīlī. Tas ir pilotprojekts, nu ļoti iespaidīgs, paraugieties kaut vai uz tā lielumu. Nākošais jautājums. Neaizmirsīsim, ka varam samazināt CO2 izmešus uh, galvenajos sektoros rūpniecībā, un mēs varam strādāt tā, lai CO2 uh, izmantošana uh, tērauda ražošanā tikt samazināta. Un šis faktors ir daudz uh, kārt uh, pozitīvāks nekā citos sektoros, piemēram, enerģo, energosektorā, automobīļu un uh, būvniecībā. Ražošanas laikā ir grūti, teiksim, nu, kaut kādus skaidrus minēt, kas ir īpašs šajā projektā, ka tērauda, teiksim, neražo vienu pašu, bet ar daudziem citiem materiāliem kopā, piemēram, no izolācijas materiāliem un tā tālāk, nu vismaz reiz desmit jāreizina dati, jāskata viss materiāls kopā. Secinājumi. Tērauda ražošana Eiropā ir samazinājusies par ir samazinājis par 50% izmešas CO2 jomā un uzlabojušas pēd 40 pēdējo gadu laikā būtiski enerģijas izmantošana ir jaunas tehnoloģijas, uh, reciklēšanas pasākumi uh, un arī citi. Taču samazinot drastiski CO2 izmešas būs. Uh, E, iespējami izmantojot jaunas tehnoloģiskos procesus ar a, e, darbības pārtraukšanu, un mēs esam izveidojuši jau pilotu projektus, un no 2011. gada tie tiks e, attīstīti arī nākošo desmit gadu laikā. Ja rezultāti tehniskie būs ļoti labi un izmaksas eksploatācijai a, būs zemas, jo mums ir jāsaglabā konkurētspēja, kā arī tehniski mums būs iespējams uzlaboties un uh, uztvert tos kā uh, uh CO2, tad mēs uh, rad, uh, būs, tad mums būs iespēja turpināt uh, strādāt šajā mm, ražošanas nozarē pēc 2020. gada samazinot CO2 izmešus visā tā dzīves cikla laikā. Paldies! Dank, Herr Lambertier. Äh, Paldies! Jūs ļoti skaidri pastāstījāt, ka CCS nav, ir ne tikai enerģijas ražošanā nepieciešama, bet arī tajās jomās, kur mēs ražojam tēraudu un kur mums nav iespēju CO2 izmešas samazināt līdz nulles līmenim. Un šajā ziņā arī oglek, CO2 uztveršanai ir sava pielietošana, un tāpat arī jūs parādījāt, ka ir tādas tīri fiziskas dabas robežas, nu, līdz bezgalībai attīstību šajā jomā nevriet. Un es kā inženieris, nu, man sirds pukstēja nedaudz straujāk klausoties jūs teikto. Nu, tagad nākošais runātājs, Nielsen kungs. Es redzu, prezentācija jau ir sagatavota. Tādēļ varu dot jums uzreiz vārdu, pēc tam pievērsīsimies diskusijai. Thank you and thank you for inviting me. Uh... Paldies, ka uzaicinājāt mani, un es gribu pastāstīt par novazīmiem, eh, kā tie tiek izmantoti mūsu nozarēs. Mēs esam, eh, mēs esam eh, līderi savā tirgu pasaulē. Bet es runāju par globāliem izaicinājumiem. Mēs saskaramies ar ierobežotiem resursiem, pieaugošo iedzīvotāju skaitu, kas ietekmē pārtika, nacionālos resursus, klimatu, bet mēs redzam arī, kā fosīlo degvielu laikmets aizrit. Un uz uh, Eh, bioloģiju balstīta ekonomika sāk savu pamazām uzvaras gājienu. Eh, šobrīd ir pieejamas nākamās paudzes biodegvielas, esam, ir pārkāptas daudzas citas eh, barjeras, bet katrā ziņā nozīmīgi ir nākamajām paudzēm diversificēt šo klāstu, lai mēs varam no lauksaimniecības nozares iegūt dažādus resursus. Eh, Lauksainicības sektors ir nepietiekami pagaidām izmantots. Un lauksainiecības sektoram ir iespēja inovēt, izmantojot esošos risinājumus, investēt eh, rītdienas infrastruktūrās, samazināt eh, siltumnīcas Eh, gāzu izvešus, eh, radīt darba vietas, stiprināt energo drošību un eh, sākt pārēju uz, uz bioloģiju balstītu ekonomiku. Runājot par biopārstrādes koncepciju, runājot par izēja materiāliem kreisajā pusē jūs redzat attēlā iespējamos izēja materiālus, labajā pusē gan pieejamos, gan arī nākotnē iecerētos ražojumus. Eh, turklāt mēs turpmāk varēsim izmantot pilsētu atkritumus, tos pārstrādāt un nodrošināt to, ka nākamā paudze ir solis uz priekšu bioloģiskajā ekonomikā. Liels uzsvars tiek e, likts uz, uz bioloģiju, e, balstīta ekonomiku WWF ir norādījis, ka rūpnieciskā biotehnoloģija var ietaupīt līdz pat 2,5 miljardiem tonu CO2 līdz 2030. gadam, un arī e, tiek aprēķināts potenciālais ienākuma apjoms ar 230 miljardiem dolāru. Mums ir jādomā par efektīvu zemoglekļa tehnoloģiju, par to, kā mēs varam izmantot dabas resursus, enerģijas e, patēriņu. Nākamais solis ir pāriet, pārslēgties uz bioloģiskām degvielām, un jānorāda, ka tā ir bioloģiska barjēra, politiska barjēra Eh, kas ir jāpārvar, lai mēs varētu palielināt eh, CO2, eh, samazināt CO2 izmešu apjomu. Runājot par resursiem, ļoti daudz ir lauksaimniecības atlieku materiāla, aptuveni 25%. Mēs varam aizvietot 62% Eiropas um, dīzeļdegvielas patēriņa uz 2020. gadu. Un mēs varam samazināt siltumnīcas uh, gāzu izmešu apjomu par 16%. Uh, regarding uh, reducing CO2 emissions. The third E, trešais stūrakmens e, ir tas, ka mēs vēlamies e, izmantot jaunākās investīcijas un tomēr mums vajadzētu bioloģiskos produktus izmantot dažādos procesos, un mēs runājam par dažādām investīciju programmām, kuras šobrīd ir pieejamas Eiropas Savienībā, un uzmanību vairāk vērst uz šiem bio pamatproduktiem. Uh, biotehnoloģijas un viena no vietām, kur mēs tiešām varētu konkurēt pat ar Amerikas Savienotajām valstīm, ir biotehnoloģijas, un mums vajadzētu tiešām par to vairāk runāt. Nākotnē perspektīva ir tāda, ka mums vajag izmantot otrās paudzes ražojums, un trešais būtu jauni bioloģiskie materiāli, kur tiešām ļoti daudz eh, var nest Eiropai pievienoto vērtību un ieņēmumu. Un vēl bez tam mums vajadzētu izmantot arī lauksaimniecības sektora iespēju izmantot šīs jaunās bioloģiskās degvielas un bioloģiskos ķīmiskos savienojumus. Atjaunīgās ķimikālijas ir bērnautiņos. Uh, atjaunīgās ķimikālijas var tiešām sacensties ar dažādām citām energoatjaunīgo resursu nozarēm, un īpaši investīcijas tam nav vajadzīgas. Es tikai vēlētos pieminēt projektus, ar kuriem mēs strādājam, tātad Danisko, Eh, kur mēs strādājam ar izoprēnu, un ir vesela virkne Eiropas uzņēmumu, kuri vēlas izmantot eh, atjaunīgās ķimikālijas. Taču svarīgākais ir tāds, ja mēs vēlamies izveidot uz bioloģiskajiem materiāliem balstīt ekonomisku, ekonomiku, tad mums ir jārunā par resursiem, par izēvielām. Un jāsaka, ka veselā virknē nozaru, piemēram, transporta jomā šobrīd ir ārkārtīgi augsts pieprasījums, un iespējams, ka 50. gadā vai pēc 100 gadiem mums vairs nebūs nepieciešama zaļā degviela, jo iekšdedz zinēja būs aizstājis kaut kas cits, un tad varbūt bioloģiskajām ķimikālajām būs ārkārtīgi svarīgas noiets. Es uzskatu, ka mums vajadzētu Eiropas vadošajiem politiķiem pateikt, ka nevajag tērēt laiku, mums ir jārunā par nākamās paudzes bio. Ķimikālijām mums ir nepieciešams arī bioloģisko ķimikāliju pārstrādes rūpnīcas. Paldies Kora Nilsen kungam, paldies par jūsu prezentāciju. Šobrīd eh, vēlētos pateikt, ka jūs esat pieminējis veselu virkni svarīgu jautājumu, Tas viss bija ārkārtīgi interesants. Un runājot par mūsu iespējām pārvarēt uh, klimata krīzi, kā arī jaunu iespēju radīt darba vietas, lai šim sektoram būtu nākotne. Viena runātāja ir pieteikusies, tā ir Lēna Eka. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka mēs dzirdējām divas ļoti interesantas prezentācijas. Man ir īsts jautājums Nilsen kungam. Es domāju, ka pieticības dēļ jūs nenorādījāt, cik eh, jūsu produkti var par cik eh, procentiem pagarināt dzīves ciklu. Mēs tad, kad runājam par dažādām biodegvielu paudzēm un potenciāls izmantojot bioķīmiju, apvienojot uh, lauksaimniecības produktu atkritumus, pie, piekļaujot, pievienojotos šajā ciklā, potenciāls ir milzīgs, un tā varbūt jūs varētu mazliet sīkāk pastāstīt par šo jautājumu, tas būtu ļoti interesanti mums dzirdēt. Un Lambertierkungam par tērauda nozari. Man ir divi jautājumi. Pastāv eh, iekšēji kriteriji dažādu degšanas eh, krāšņu izmantošanai pasaulē, bet es dzird, gribētu dzirdēt jūsu viedokli. Viss eh, pār šīm krāsnīm ar vislabāko sniegumu Eiropā. Tās ir vairākās vietās, bet atsevišķās vietās savukārt ir ne tik labas snieguma krāsnes un kā tās uzlabot. Un otrs jautājums runājot par ETS un nozaru tērauda un situāciju tērauda nozarē. Zviedrijas ziemeļos ir kompānija, kas gūst aptuveni 90% eh, dzelsrūdas Eiropā un plāksni pēlēts ne 40% tērauda Eiropā. Tehnisku iemeslu pēc tie neatrodas, e tie nav iekļauti ETS sistēmā, jo komisija ir izlēmusi skatīt e, visu tērauda nozari, bet ne tās, kas ražo dzelsrūdu. Un šeit ir nozari, kas varētu būt sadalīta. Un pagaidām šie uzņēmumi ir ārpus ETS sistēmas. Kādā veidā, kādas jūs domājat būtu sekas, vai tiks importētas vairākas eh, tēraudā Eh, sliktāk tērauda kvalitāte vai pieturēsies pie labāka iegūtā tērauda kvalitātes. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies Lienai Ekai un vēl uh, Satu Hasī. Well, um, a... Paldies, mans jautājums Nilsen kungam. Redzējums bioloģiskajai ķīmijai, bioloģiskiem prūda izstrādājumiem nākamajai paudzē, bioprodukti, kas iegūti no lauksainicības atkritumiem. Tas ir fascinējuši, bet kā jūs izprotat? zemes resursus, jo pirmās uh, paudzes eh, degviela izmanto ļoti daudz zemes resursu, un pat ja mēs izmantojam lauksaimniecības atkritumus, tas ietekmēs eh, lauksaimniecībā izmantojamo zemi. Katrā gadījumā ir uz planētas ierobežoti lauksaimniecības zemes eh, resursi. Vai jūs varētu komentēt šo aspektu? Paldies, un arī es pats esmu pierakstījies runātāju sarakstām, gribu uzdot jautājumus abiem. Ieviešana. Likumdošanas transparēšana. Mēs esam brīnišķīgas lietas pieņēmuši 2008. gadā klimata un. Uh, Um, enerģijas pakotnē biodegviela, um, ETS. Uh, un var stāstīt par manu valsti. Mums ir milzīgas diskusijas par E10. Jo um, benzīna tankos cilvēki atsakās uh, pirkt. Un ne tikai uh, tādēļ, ka nav pietiekami daudz informācijas un komunikācijas. Uh, Un vēl daudzas partijas eh, saskars ar to, ka ir milzīga opozīcija pret uh, eh, oglekļu uztveršanu komunālajā parlamenta raksta petīcijas pret. Mēs šeit diskutējam par to, kā mēs varam uh, uzvarēt uh, klimata pārmaiņas, bet uh, cilvēki uh, Vācijas Federatīvajā republikā, piemēram, viņiem ir milzīgas uh, problēmas. Es dažkārt esmu viens pats, lai pārliecinātu kolēģis. Bet nu, jūs varbūt arī varētu pastāstīt, nu, kā tas uh, ir ietverts jūsu pārdomās, kā jāpaziņo uh, šādas lietas arī no rūpniecības puses. Arī E10 ir pilnīgi skaidrs. Uh, piemērs rūpniecības pārstāvji uh, Melno Pēteri nu, no, no viens no otra līdz politiķiem bīd. Bet kam tad būtu jāuzņemās šī atbildība? Oui, donc, euh, je vais essayer de... Es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem par tērauda nozari. Par vislabākajiem pasaules sniegumiem jūs norādījāt, ka atsevišķas Eiropas rūpnīcas atbilst pasaules kritērijiem citās valstīs kur sniegums ir tikpat labs kā Eiropā, pirmkārt šeit jānosauc Japāna un Koreja. Jānorāda, ka tās valstis, kas attīst savu tērauda rūpniecību, tādas kā Indu un, Indija un Ķīna, 2010. gadā Ķīnā bija 45% pasaules ražošanas eh, un sasniegs visdrīzāk 50% no vistērauda ražošanas tuvāko gadu laikā. Kad Tādēļ katru reizi, kad tērauda ražošana tiek pārcelta vai pieaug Indijā vai Ķīnā, mums ir problēmas ar oglekļu noplūdu, jo šīs, šīs valstis um, saražojot vienu tonu tērauda pieļauj lielāku šo noplūdi. Protams, mēs varam uzskatīt, ka aptuveni 20% atšķirība starp desmit vislabākajām Eiropas metaloģiskajām rūpnīcām un vissliktākajām. Tāpēc arī šo eh, pieminēju atlikušā progresa potenciāla Eiropā ap 10%, kurš varētu sarindot visas mm, pasaules rūpnīcas vislabāko skaitā. Tālāk runājot par plāksnītēm, jeb granu. Jūs pilnīgi pareizi norādījāt, ka šīs granulas vai plāksnītes ir attiecīgas kvalitātes, vai tās tiek iepirktas e, Zviedrijā vai Brazīlijā, tas ir pasaules tur, tirgus tomēr, pasaules cenas un par to pašu cenu. Otrkārt par CO2 izmešiem, eh, ražojot eh, šīs eh, granulas. Ja tās nav piesātināts ar CO2, tad ir ieguvums tai nozarei, kas iepirk šo izstrādājumu, bet planētai nekāda ieguma jau nav, jo, jo efekt, energoefektivitātes ziņa runājot, rezultāts ir aptuveni vienāds. Lūk, laikam būšu atbildējis uz jūsu jautājumiem. Tālāk par likumdošanu, kā e, klimata izmaiņu sakarā debats ir visai plašas un ir pilnīgi skaidrs, ka iestājoties, izmantojot izmašu tirzniecības schēmu, Mums ir jādomā gan par energoefektivitāti, gan par CO2 izmešiem, taču, diemžēl, šodien ar esošajām tehnoloģijām um, Eh, atlikušais progress ir ļoti neliels. Mēs varam ko darīt, sarindot, eh, pielāgot rūpnīcas, eh, tuvinātās vislabākajām, pārcelt vislabākās prakses, veikt investācijas, lai atjaunotu um, tehnoloģijas, mēģinot piemērot vislabākās pieejamās un tālāk par Eiropas rūpnīcu konkurētspēju. ITS pēc 2012. gada pieprasa progresu 10% apjomā pēc kritērija, kas ir vislabākie Eiropā. Un visbeidzot, mums vajadzēs inovēt vēl vairāk, lai vēl labāk varētu padarīt efektīvāks mūsu rūpnīcas. Un tāpēc mēs daudz domājam par šiem uh, pārtraukuma projektiem, jo eksperimentējot vispirms vajadzēs eh, veikt pilotpētījumus laboratorijās, tālāk pilotprojekts rūpniecībā, tālāk pier, to mm, pierādīt, un šis eh, tāpēc šobrīd, piemēram, CCS rūpnieciskais projekts, kas ir Francijā, pat kur februārī tiek uh, dosie iesniegts, komisija tas būs maijā, saņemts atpakaļ ap 2012. gada sākumu un tālāk runāt par visu autorizāciju. Tas varēs, eh, tik, varēs tikt uzsākts ap 2015. un eksploatācijā ap 2016. gadu. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešami visos pieci, eh, pieci gadi paiet eh, šajā procesā. Līdz ar to laika faktors ir ļoti nozīmīgs. Thank you. If I start with your question first uh, about coming. Paldies. Es eh, vispirms vēlētos parunāt par komunikāciju un izņēmumiem. Biodegvielas ir ārkārtīgi interesanta joma, jo pirms pieciem gadiem runāju par savu veidu glābēju panacēju transportu jomai, un šobrīd tas ir kļūst par savu veidu grēkāzi, un ir ārkārtīgi svarīgi runāt par eh, bioloģiskajām degvielām, bet patiesībā mēs nerunājam par pirmās, otrās, trešās paudzes bioloģiskajām degvielām, bet gan par to, vai tās būs ilgtspējīgas. Un es domāju, ka nākotnē bioloģiskās degvielas eh, būs eh, panacēja vai risinājums ne tikai transporta, transporta jomai, bet arī visai sabiedrībai, kas arvien vairāk pāriet uz bioloģiskajiem produktiem. Uh, Jāsaka, ka biomasa kā gāzes avots ir samērā pretrunīgi vērtēta, un tāpēc mums ir ārkārtīgi svarīgi jārunā par to, ka transporta sektorā īsā un ilglaicīgā periodā ir tikai viens risinājums, un tās ir bioloģiskās degvielas. Protams, elektromobīļi arvien vairāk parādās tirgu, bet ja mēs vēlamies samazināt CO2 izmešas un atrisināt transporta problēmu, tad vienīgais, kā mēs varam to nodrošināt ilgtspējīgi, ir biodegvielas. Protams, ka mums ir jācenšas, lai mēs eh, ša, ražojot biodegvielas nesaražot pārāk daudz šlakvielu. Mums ir jāmēģina izveidot ilgtspējīgas kritērija, kā mēs varam to novākt no laukiem un kur pēc tam likt pārējo. Un mēs jau šobrīd ar Pasaules dabas fondu mēģinam runāt par šiem jautājumiem. 25% no lauka uh, mēs varam novākt, bet ir arī tādi zinātniskie pētījumi, kur saka, ka ir ārkārtīgi lielas arī reģionālas atšķirības starp bioloģiskās degvielas izēvielas kvalitāti. Bet mēs runājam arī par kviešu audzēšanu. Eiropā mēs runājam par tā saucamajiem energo mežiem. Un redzēsim, kas būs pēc 20, 30 gadiem, kad visas šlakvielas būs organiski pārstrādājamas atkritumi. Protams, ka lauksaimnieki vēlas eh, dažādot savus ienākumu avotus, un, protams, ka viss attīstās zinātni pētniecību, un, protams, ka lauksaimnieki vēlas <clears throat> ilgtspējīgu ekonomisko risinājumu. Tas nav zelta vidusceļš, bet, ja mēs vēlamies kaut ko panākt nākotnē, tad lielākā daļa ir viensprātis par to, ka nākamā pau, nākamās paudzes bioloģiskās degvielas ir. Vie, nākamās paudzes bioloģiskā degviela ir vieglāk akceptēt, tāpēc, ka tā vēl nav parādījusies tirgu un būs apmēram pēc pieciem gadiem. Šobrīd ir pateikts, ka 20. gadā 10% no visām degvielām nāks no bioloģiskās. Ja mēs raugamies uz dalību valstu rīcību plāniem un dalību valstis komisijai stāst, kā tās sasniegs Eiropas mērķis, tad eh, šajos rīcības plānos nākamās paudzes bioloģiskās degvielas tikpat kā neparādās. Tas nozīmē, ka eh, ja dalību valsts pieņemtu 5% saistošo mērķi, tad tas būtu 10%, jo bioloģiskā degviela tiek eh, skaitīta divreiz. Uh, bet eh, tā saucamās, <clears throat> eh, tā saucamās pārstrādes uzņēmumi. Tad tur dubultā grāmatvedība nestrādā, dubultā ieskaitīšana. Ja mēs vēlamies izveidot ekonomiku, kas būtu balstīta uz bioloģiskiem pamatiem, tad eh, mums vajag runāt par nākamās paudzes bioloģisko degvielu. Protams, ka mums ir jāskatās arī uz citām jomām, mums ir jāskatās arī uz atjaunīgo energo direktīvu, un tomēr CO2 parādīsies arī nodokļos, un ja mēs vēlamies samazināt nākamās paudzes bioloģiskās degvielas izmešas samazinājumu par 90%, es uzskatu, ka galvenais runājot par nākamās paudzes bioloģiskās degvielas, tad mēs nevaram atļauties to pašu līmeni šlakvielām un izmesiem, kā šobrīd mums ir jādodas solīt tālāk. Protams, ka mēs varam savā veidā mazliet krāpties un ražot to, ko vēlas patērētājs, bet tad mēs galu beigās zaudēsim. Protams, ka mums ir jābūt pārliecinātiem, ka ceļš, kuru ejam, ir pareizais, bet nākošās paudzes bioloģiskajām degvielām būs nepieciešams infrastruktūras. Un ja mēs vēlam, vēlamies izpildīt mērķi, vai tas būtu 20 vai 30 procenti, tad es nezinu, vai tas varētu būt balstīts tikai un vienīgi uz uz laukiem augošajiem resursiem. Atvainojiet, aizmirsu uz vienu jautājumu daļu par pieņemamību. E, mūsu attīstītie procesi CO2 samazinājumi viss ir saistīti ar CCS izmantošanu, un šeit pilnīgi skaidri ir pieņemamības problēma praktiski visās Eiropas valstīs, kuru būs jāsakārto tuvāko gadu laikā. Šeit es atceros ast, astoņiem projektiem, pierādījumu projektiem schēmai, kas ir. Un, un to, kas attiec uz CCS ražošanai tāpēc šī problēma ir spēkā. Nu, tie ir ļoti jauki tādi noslēguma vārdi otrajam panelim, runājot par pētniecību, eh, ka tam arī jātiek akceptētam, kas uh, ir uh, kā gala rezultāts sasniegts. Par to arī jārunā un jāinformē. Tagad nākošais panels. Sirsnīgs paldies uh, šiem runātājiem un tradicionālā rūpniecība, uz ko mēs parasti fokusējamies, bet jūs iezīmējat arī jaunas ražošanas um, veidus, bioķīmiju un citi. Tagad nākošais panelis pēdējais, un lūdzu abus divus runātājus ierasties šeit un ieņemt vietas šeit prezidijā. Tas ir Karstens Noihovs. Tātad, un uh, Džeremija Nikolsons. Lūdzu, nāciet abi šeit priekšā. Mēs vēlamies ietvēro, ievērot laiku un gribam arī uh, saglabāt laiku, lai varētu uzdot jautājumus. Tātad ļoti sirsnīgi sveicu Karsten Noihofu. Viņš ir uh, ekonomikas izpētes uh, Berlīnē pārstāvs un Džeremija Nikolsons pārstāv apvienotās karalistas enerģijas in, uh, izmantotāju grupu Un eh, Noihof kungs varētu uzreiz sākt, lai mēs varētu pēc iespējas labāk izmantot mūsu laiku. Paldies iespēju par eh, apspriest, par eh, iespēju apspriest šo nepārtraukto tematu un par to, vai Eiropas Savienības direktīva Eh, palīdzēs mazināt eh, noplūdes ietekmi. Un tad, kad mēs runājam par eh, noplūdu, tad jāsāk ar definīciju, ko tas nozīmē, ko mēs domājam, par ko mēs bažījāmies, un ieviešanas politikām Eiropas Savienības un dalībvalstu līmenī par to, lai eh, rūpniecība būtu mazāk oglekļa ietilpīga. Tādējādi ir politi arī jārunā par politikām, kas izraisa šīs jāmaiņas. Mums eh, nepārtraukti notiek izmaiņas, bet mums ir jādomā, vai šīs politikas, klimata politikas, kas tiek izmantotas, vai tās varētu ierosināt pārmaiņas. Un ja tā ir tāda varētu gadīties, ka šīs e, klī, klimata politikas ir nepietiekami efektīvas, un tas nevarētu būt arī e, piemērs pārējiem pasaules e, rūpniecībai. Un, lai izvērtētu, vai pastāv šāda noplūde, mums ir e, jāapzinās, ka šajā kontekstā Mēs esam veikuši pētījumus gan apvienotajā karalistē, gan citās Eiropas valstīs, kur situācija izskatās līdzīga un kā pieaug rūpniecības e, izmaksas, pieaugot e, attiecībā uz to naudas summu, kas e, paliek procesa beigās. Un ir aprēķināts, ka varētu būt nozīmīgi šie pie, e, izmaksu pieaugumi. Jūs redzat zilo E, zilo un pelēko sadaļu, kur pelēkā sadaļa atspoguļo to e, summu, kas būtu jāmaksā, ja e, būtu jāapmaksā oglekļa cena. Un kādā veidā tas varētu ietekmēt nozars aktivitāti. E, enerģijas sektorā e, tas varētu nebūt tik būtiski pārstrādes sektorā. Ehm, tad eh, nevarētu būt tik daudz pieauguma, taču ļoti daudz eh, eh, daudzi no rūpniecības, no attiecīgām nozarēm norāda, ka ir jāpaplašina šis saraksts uz daudzām citām aktivitātēm. Visās šajās nozarēs mums ir jāmēģina pa, eh, eh, jāmēģina domāt par eh, salīdzinājumu ar tām brīvajām uh, bezmaksas, eh, bezmaksas kvotām, kas tika saņemtas, un 2009. gads, kad bija ekonomiskās krīzes sākums, šobrīd attēl mums, attēls mums nav visai precīzi, bet ja mēs atcerēsimies prec, eh, periodu pirms krīzes, 2008. gadu, eh, jāatcerās, ka arī tāda tika saņemtas brīvās kvotas, un izveši arī notika. Taču mums ir jāapzinās, ka šīs nozares varētu um, um, um mums ir jāpatur prātā iepriekšējā spriedze, tad, kad mēs uh, runājām par to, kā Eiropas vidi padarīt konkurēt spējīgāku, bet es nedomāju,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 notiek ar tiešajām izmaksām elektroenerģijas pieauguma ziņā, bet eh, ir jādomā par eh, valsts palīdzības iespējām un notiek konsultācija process par šī procesa virzību. Taču šis attēls eh, dod iespēju mums skatīt jautājumus uh, plašākā kontekstā, kāda, e, kāda ir pašreizajā situācija. Es domāju, ka konkurence ir ļoti nozīmīga. Mēs esam pazaudējuši divus gadus. Un e, šī ir joma, kur citas valstis ir bijušas efektīvākas. Un, piemēram, runājot eh, par Ķīnu, skatīsimies, kas ir noticis pēdējos piecgadus plānu laikā, un pēdējā gada laikā Ķīna ir paiegusi enerģijas eh, eh, efektivitāti par 20% šīs mērķis sasniegts. Nākamais mērķis - efektivitāte par 16%, oglekļa efektivitāte par 17%, kas atbilst Ķīnas uh, apņ apņemšanai attiecībā uz oglekļa intensitāti. Kā tas notiek? Specifiski pasākumi, ko īsteno Ķīnas valdība, un jūs redzat, kā Eh, galvenās enerģijas patēriņa eh, ies, eh, galvenie uzņēmumi un saglabāšanas uzņēmumi ir norādījuši savus mērķus. Ķīna ir apņēmusies nodrošināt to, ka tā var izma, palielināt nefosilo degvielu izmantošanu. Un Eiropas savukārt izaicinājumi ir, kā mēs varam veidot investoriem pievilcīgu vidi. 2050. gada ceļkārta ir ļoti labs sākums, un pēc šī rīta uzstāšanām izkristalizējas viedoklis, ka spēlētājiem ir nepieciešams virziens, kurā lūkoties ceļš, pa kuru iet. Un es domāju, ka ceļu kārta 2050 ir ļoti nozīmīga, bet neviens Eh, plānas nevar Eiropā tikt uzskatīts par pilnīgi ticamu, ja netiek sagatavots attiecīgas politikas, kā to ieviest. Mums ir jādomā par to, kā eh, šādiem plāniem var noticēt gan privātais sektors, gan rūpniecību noslēgumā. Ko ETS līdz šim ir eh, darījusi? Un šo procesu pēc šiem procesiem e, uz, jūtos optimistiskāks. Trīs iemeslus pēc. Es domāju, ka ETS ietekmē uzņēmumu lēmumu pieņemšanas procesu dažādos, dažādās dimensijās. Tā, tas piesaista vadības uzmanību, tas uh, palīdz pie, eh, pieņemt skaidrākus lēmumus un pārskatīsim, kā tad ETS palīdz šajās dimensijās. Mēs eh, intervējām Eiropā eh, dažādas uzņēmumus, kuri koncentrējas uz dažādām schēmām. Uh, lai varētu nodrošināt labāku lēmumu pieņemšanu. Ir jāapzinās, ka pašreizējā eh, līkne neatbilst eh, mūsu iecerētājai, un ir jāapzinās, ka mēs dažkārt agrāk esam veikuši nepareizas investīcijas, kas ir novedis pie cenu pieauguma. Un treškārt, jāatvieglo zema oglekļa līmeņa projektu ieviešanu. It īpaši rūpniecībā oglekļa cena ir ļoti būtiska. Mums ir jādomā par oglekļā cena, vai, tas, vai tā būtu klinkera, vai cementa, vai betona eh, ražošana, vai celtniecības process. Ja mēs sākotnēji nevaram palielināt energoefektivitāti tērauda ražošanā, tad um, mēs nevaram tik daudz potenciāli ielikt inovatīvos projektos Taču līdz šim šķiet, ka ETS netika uzskatīts par pārāk eh, saistošu un stingru instrumentu, un mums ir nepieciešami stingrāki noteikumi. Šobrīd dalībvalstis nāk klājā ar ogļa cenu atbalsta mehānismu, jo tiek uzskatīts, ka ETS nav pietiekami ierobežojošs. Ja mēs ne, nestiprināsim Eiropas ETS, tad dalībvalstis var domāt par savām nacionālajām politikām. Un mēs varam skatīt, kā notika, um, kā ir noticis pieaugums gan uh, pagājušajā gadsimtā, gada, sākot ar 2004. gadu, kad Eiropas Savienībai sāka pievienoties jaunas valstis. Un šis jautājums ir ārkārtīgi kritisks Eiropas konkurēt spējai. Lai varētu paturēt konkurētspēju Eiropas līmenī. Tagad, eh, izdarot kopsavilku manis sacītājiem, bāžas par noplūdību E, tika ļoti rūpīgi izvērtētas. Un es e, vēlos sacīt, ka mēs saskaramies ar starptautisku konkurētspēju. Bez starptas, e, starptautiskās kompetences mēs, ne, konkurences mēs nebūtu varējuši uzlabot Vācijas ražošanu. Taču ir jānodrošina tas, lai mūsu rīcībā būtu instrumenti, kas padara mūsu plānus ticamus. Un, manuprāt, viens no tādiem ļoti ticamiem ir ETS. Paldies par šiem ļoti interesantajiem uh, vārdiem par uh, CO2 noplūdu. Uh, skatos pa labi. Nikolson kungs, nu, burtiski vairs nevar noturēties, cik ļoti nepacietīgi gaida uh, savu kārtu. Es domāju, ka mums būs arī ļoti interesanta diskusija pēc jūsu uzstāšanās. Lūdzu. Make... Paldies! Un pirms es vēlētos runāt par energointensīvām ražotnēm, es vēlētos pateikties Karsten teiktajam. Es nepiekrītu tam, cik liels tas ir draudz Eiropas konkrētspējai, un es paskaidrošu, kāpēc. Es strādāju energointensīvām ražotnēm, tas attiecās uz alumīnija ražotājiem, uz ķīmisko vielu ražotājiem un arī citiem, kur izmanto ārkārtīgi daudz enerģijas, piemēram, arī uz tērauda ražotnēm. Un pilnīgi visi šie ražotāji ir pakļauti starptautiskai konkurencei gan Eiropas ietvaros, gan arī ārpusējas robežām. Tātad, ko vēlētos uzsvērt? Konku, drauds konkurencei, konkurences samazināšanai ir nevis tas, ka Eiropas tirgu iepazīt, i, ienāks ražojumi, kur ir lētāk nekā mūsu pašu ražotie, bet arī, ka viņi vairāk nespēs eksportēt. Un es domāju, ka runājot par, piemēram, uh, um, dažādu muitas nodevu pieregulēšana un citi pasākumi, tos vajadzētu ņemt vērā. Es eh, atcerēsimies, ka burtiski pirms pāris gadiem tika lemts par to, ka līdz 20. gadam ir jāsamazina izmeši par 20%, taču starptautiskā sabiedrība šobrīd jau ir satraukusies, jo ik vienai valstī interesi ir aizstāvēt savus ražotājus, un izskatās, ka pirms pāris gadiem visa pasaule bija optimistiskāka par šo mērķu izpildu nekā šobrīd. Mēs eh, zinām, ka, piemēram, jaunatīstības valstis izpildīs absolūtos skaitļos izmešu samazināšanu, bet tas būs relatīvos skaitļos, nevis absolūtos. Tāpēc eh, oglekļa noplūde ir daudz svarīgāka nekā tā bija pirms pāris gadiem, kad 20, 20, 20 mērķi tika izstrādāti un pieņemti. Mēs uzskatām, ka ambiciozāki mērķi ir tieši labāk sasniedzami nekā neambiciozāki. Un šobrīd tiek uzskatīts, ka dekarbonizēt mazāku ražotni ir vieglāk nekā lielāku. Arī tas ir mīts. Un patiesībā ja šo argumentu mēs izskatītu loģiski, tad tas būtu sekojoši. Ja ekonomika samazinās, tad patiesībā visu ražošanas kopumu, kopumu samazināšana CO2 izmešu ziņā būtu nulle, bet tā nav taisnība. Mēs eh, burtiski pirms brīža redzējām grafikus un līknes par to, ka eh, veselā virknē ražotņu CO2 izmeši ir samazinājušies, pat īpaši nepalielinot izmaksas. Piemēram, CO2 izmeši apvienotajā karalistē ir samazinājušies pat par 20%. Un jāsaka, ka vismaz manā dzīves laikā mēs neesam redzējuši tādu ekonomisko samazinājumu kā šobrīd, un tas jau samazina arī CO2. Uh, Un tomēr tāda ir dzīve, un tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc CO2 kvotas cena ir tik zema, kā tā ir. Tā nav neveiksme. Patiesībā šobrīd tirgus ir pierādījis, ka varbūt mums izdosies sasniegt mūsu CO2 samazinājumu mērķus tieši pateicoties šai briesmu krīzai un nevis tad, ja mēs būtu attīstījušies kā citi. Tātad tērauda ražošana, alumīnija ražošana ir sava veida ķēdē iekļaut, un arī viņi ir iekļāvušies CO2 izmešu mērķu izpildē. Līdz ar to ir interese samazināt CO2 izmešus gan no atomelektrostaciju puses, gan arī no citu puses. Varbūt vajadzētu uzreiz paskaidrot, ka bāžas nav tik daudz saistītas ar CO2 izmešu cenām, bet tas ir saistīts vispār skatoties klimata politiku kopumā. Tas ir saistīts arī ar nodokļiem, ar nodavām un kādi ir lielākas elektroenerģijas cenas tiešie un netiešie ietekmes rezultāti uz ražotājiem. Piemēram, gāze, kas ir ļoti lielā mērā saistīta ar samazinot CO2 izmešiem, ir saistīta ar elektroenerģijas ražošanu, un šobrīd ir skaidrs, ka Eiropas Savienības ETS ir jādara zinām patērētājiem, un tikai tad mēs varēsim sasniegt 2020 gada mērķus. Un vēl pēc tam ir jārunā par subsīdijām atjaunīgajiem energoresursiem. Ja mums nebūtu tik ārkārtīgi dārga subsīdiju sistēma atjaunīgajiem energoresursiem, tad tiešām ražotāji varētu uzņemties lielākas ETS cenas nekā tas ir šobrīd. Un e, mūsu būtiskākais mērķis ir līdz 20. gadam sasniegt tātad samazinājumu, un e, ir tāda, kas apgalvo, ka tas būs nāvējoši visiem ražotājiem, bet e, ja kāds apgalvo, ka ar vienu lodi nošaut cilvēku nav iespējams, Tas var būt iespējams un varbūt nebūt iespējams. To mēs nekad negribam. To, to mēs nekad nezinām. Mums ir viss jāskatās kopā, jo tas ir kumulatīvais efekts, apvienotais efekts, un tāpēc ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, ja kāds apgalvo, ka viens konkrēts kritērijs vai rīcība nogalinās vai pacels ražotājus. Īpaši tādiem sektoriem kā tērauda ražošana ir vesela virkne faktoru, tāpēc es uzskatu, ka nav pareizi, nav korekti runāt par to, ka viens kritērijs atrasinās vai neatrisinās. Nākamais elektrointensīvām ražotnēm subsīdijas ir jāatrisina mazliet savādākā veidā. Un par to jau mēs šodien dzirdējām. Tā tad ir arī eksportētāji, un ja mēs vēlamies mūs aizsargāt pret uh, importētājiem, tad tas ir tikpat svarīgi, kā pasargāt eksportētājus. Un visbeidzot, subsidēt atjaunīgos energoresursus. Patiesībā puse no izmaksām 2020 gadu mērķu sasniegšanai būs tieši nodrošināt ilgtspējību un drošu atjaunīgo elektroenerģijas ražošanas avotus piemēram, vēja enerģija. Un eh, runājot par 20. gadu, tad ir paredzēts, ka elektroenerģijas cena pieaugs pat par 60%, bet mums būtu jārunā par energo, atvainojos par ekonomiski efektīvu dekarbonizāciju, un tas jau prasa daudz lielāku pasākumu kopumu nekā tikai šodien tiek runāts par. Uh, Nākamais ir, kāpēc Eiropa cīnās pret CO2 izmešiem, bet nemaz nerunā par šo izmešu samazināšanas cenu. Es detalizēti tam visam nepieskaršos, es tikai vēlējos pateikt, ka diez vai to visu izdosies atrašināt, ja mēs skatāmies tikai uz vienu šķautni šim daudz šķautnēm. Jā, mums ir nepieciešams efektīvāks energotirgus, mums ir nepieciešams sakārtot subsīdijas atjaunīgajos, taču ETS darbosies tikai un nu, vienīgi tad, ja mēs ļausim tirgum darboties adekvāti. Runājot par ETS, diez vai mēs varam izmainīt spēles noteikumus pēc tam, kad spēle jau ir uzsākt un visi ir akceptējuši tās noteikumus. Kurš tad vēlas uzņemties kaut kādu saistošu ideju par to, ja nav skaidrības par to, vai politiskais deķis netiks vilkts vienā vai otrā virzienā. Mums ir jābūt pilnīgai pārliecībai par to, ka koncepts, kuru mēs esam izvēlējušies, netiks mainīts. Un visbeidzot, runājot par oglekļa noplūdi, tas ir mans pēdējais. Patiesībā ir savu veidu cīņa par to, kādā veidā CO2, kādā veidā oglekļa noplūda notiek. Iespējams, ka, karbu, ka oglekļa noplūda ir ražošanas rezultātā, un arī šī kā, oglekļa noplūda ir patērētāja, gala patērētāja patērējumā iekļauta. Un jāsaka, ka pēc 90. gada tā saucamā netiešā CO2 izmešu palielināšanās ir novērojama daudz lielākā mērā, un mēs cerējām uz tieši otrādu vektoru, bet tā nav. Un ja mēs vēlamies globālā ziņā atrisināt vidas jautājumus, tad mums neizdosies izvairīties no patērētāja izglītības. Es nepiekrītu Konijai Hedegordai, vidas ministrei, tātad pēc, pēc 20% līdz 20. gadam samazināt par 20%, mēs nevaram runāt par dekarbonizāciju, bet gan par deindustrializāciju. Paldies, tev bija tādi ļoti skaisti noslēguma vārdi. No to mēs eh, visi nevēlamies, lai Eiropā būtu dezindustrializācija. Tas, ko jūs stāstījāt, eh, parāda to, ka, nu, praktiski, nu, burtiski tāds tā kā tādas kā daudzas ieteiksmes un saks vēl apvīt to, ko mēs šeit Brislē pieņemam un arī dalībvalstīs, tad ir nepieciešama koordinācija. Bet tas parāda arī to, ka um, ES ir instrumenti un ETS ir otrais labākais risinājums, jo nodokļu likumdošana ir uh, dalībvalstu kompetence. Un vajadzētu arī par to runāt ziņojumā, lai uh, būtu labāka koordinācija. Un šis uh, Panels arī bija ļoti interesants. Viena runātāja ir pieteikusies Lēna Eka. Firstly, like uh, staff, and... Uh, Paldies. Vispirms es gribētu pateikties personālam un deputātiem, kur devu iespēju organizēt uh, šo uzklausīšanu. Tā ir viena no, manuprāt, intensīvākajām, kurās es piedalījusies parlamentā septiņu gadu darba laikā. Un es gribētu pateikties visiem runātājiem, kuri sniedza tik daudz nozīmīgas informācijas. Es redzu, ka ir daudz deputātu, daudz politisko sekretāru, kas, kas piedalās, kas ļoti rūpīgi seko uzklausīšanai. Es gribētu pateikties jums, kā apmeklēt Eiropas parlamentu. Mēs strādājam pie ārkārtīgi nozīmīgiem dosie šobrīd, un mēs mēģināsim rast kompromisus, lai šī sistēma būtu konstruktīva. Un visbeidzot, Par elektrības cenām un energoefektivitāti runājot, es septiņas gadus sekoju intensīvi Eiropas eh, rūpniecībai, un es eh, ar pārsteigumu vienmēr atklāju, ka ir viena grupa eh, uzņēmumu izmanto jaunās tehnoloģijas un iespējas. enerģijas, elektrības eh, izmantošanu nodrošināt visas sabiedrības labā, un no otras puses ir vesela grupa rūpniecības uzņēmumu, kas noraida eh, šīs iespējas, neinvestē jaunajās tehnoloģijās. Un, manuprāt, tā ir nauda, kas ir tik viegli pieejama, kas palīdz celt peļņu, un kā jau mēs runājam par energointensīvo tērauda nozari, ir lielas atšķirības Eiropā, pat globāli lielas atšķirības, un izmantojot to, kas ir mūsu rīcībā, lai mēs varam nodrošināt noturīgu izaugsmi Tas ir nozīmīgi un, e, manuprāt, e, tirgus stratēģijas darbos vislabāk un tāpēc ETS sistēma sev apliecina, jo jūs varat gūt vislabāko rezultātu. Taču bez ne, neieslīgstot dziļākās diskusijās, ņemot vērā to, ka turklāt tulkiem ir jādodas prom 12. es vēlos pateikties jums un pateikties visu taiskaitā to vārdā, kuri seko šai diskusijai e, straumējumā. Un vēlos pateikties priekšsēdētāji par ļoti labo organizāciju. Paldies, Lēnā! Yeah, and, and apologies, Matija. Un uh, atvainojos, Matijas, ka jums bija ārkārtīgi jāsastais diskusijas, lai mēs pabeigtu laikā, bet patiesībā šī tēma ir ārkārtīgi aktuāla, lai mēs sasniegtu mūsu klimata mērķus. Es vēlētos pajautāt Noihav kungam par to, kā mēs izmantot šo te kumulatīvo nastu, jo tas bija viens no galvenajiem Nikolsona kunga teiktajiem, un varbūt, ka Nikolsona kungs varētu runāt par kumulatīvajiem labumiem, kādas rūpniecība gūs, jo pirmajā un otrajā fāzē atvēlētais atbalsts, un runājot arī par citiem labumiem, jūs minējāt šos aspektus. Nākamajā fāzē, protams, būs eh, piemēr būs pieejama nauda arī citiem aspektiem, tātad mēs runājam par savu veidu brīvpusdienām, kaut arī mēs zinām, ka tāds principā nav. Un, protams, ka klimata pakotnes izpildēji būs nepieciešams arī dalību valstu mērķi. Un arī komisijas ierēņi šobrīd strādā pie tā, lai palīdzētu tērauda ražotājiem. Protams, ka mēs redzam, ka labumi it kā atvieglo dzīvi, bet tā saucamais kumulatīvā nasta, kumulatīvais sloks, tādā veidā mēs varam iešaut sev kājā. Tātad, ja no vienas puses mēs eh, novēršam un pasakam visus argumenti, ka tas ietekmēs mūsu dzīvi, par tiem mēs nerunājam, mēs runājam tikai un vienīgi par to, ka tas nāks par sliktu kumulējoties, es nezinu, vai tā ir pareizā pieeja. Tātad eh, es vēlētos runāt arī par kumulatīvajiem labumiem, pievienotās vērtības labumiem. Tikai tad mums būs pilns spektrs. Sind keine weiteren Fragesteller da, dann würde ich beide Panel Speaker. Äh, Vai es varu dot vārdu ekspertiem? Paldies! Es nepieminēju kumulatīvās priekšrocības. Tas nav pilnīgi acīm redzam nozare, ir pilnīgs, eh, ir skaidrs, ka mēs neesam pilnībā eh, vēl izpētījuši visus, eh, visus labumus no vēja enerģijas, un mēs nebijām pilnībā ieviesuši ETS, bet brīvās kvotas tika izdalītas, un visi zināja, ka E, enerģijas sektorā e, visas izmaksas e, seks patērētājs. Un, jā, citās nozarēs šādu piešķīrumu ir bijis pārāk daudz tādu. Tad, tad Eh, oglekļa intensīvi ražotāji eh, nevarētu saņemt nekādu, eh, nekādu atbalstu no vēja enerģijas. Taču, ja mēs runājam par negaidītu recesiju, un ja ir šāda alokācija metāda izmantota, tad vai attiecīgi E, šīs, šie uzņēmumi varētu, e, tiem varētu tas, tas pietrūkt, un tas ir uzņēmē darbības risks. Tālāk, e, noteikumu gatavošana tā ir ļoti interesanta joma, bet Mēs ļoti daudz ko darām pārāk vēlu. Kā jūs, ko jūs domājat, nozīmē strādāt starptautiskā uzņēmēja vidē, mēģinot piesaistīt biznesu Eiropai vai citai pasaules daļai, kad jums ir šis risks, kas, eh, eh, kas ir virs jūsu galvas? Trešā fāze nav visai tālu. Un kā šī eh, neskaidrā situācija palīdz, eh, var palīdzēt mm, piesaistīt investīcijas šeit. Eh, tas ir, tā ir atbilde, kāpēc investīcijas aiziet pa citu ceļu. Un es domāju, ka šis jautājums ir jārisina. Mēs nevaram gaidīt neskaidros apstākļos Tāpēc es gribētu runāt par kumulatīvām priekšrocībām vairāk, bet no nozars perspektīvas eh, tās izklausās eh, samērā nelielas. I fully agree. Es pilnībā piekrītu, ka, ja būs nedrošība, investīcijas nesakos. Un ja mums būtu ārkārtīgi strikts ietvars, kurā būtu atrunāts, ko mēs vēlamies panākt, tad mēs izvairītos no veselas virknes neskaidrību. Uh, Varbūt, ka mērķu striktināšana būtu grūti sasniedzama un tas nepatiktu rūpniecībai. Un eh, runājot par kumulatīvo nastu, par kumulatīvo snu, slogu, es eh, neskatos uz šo lietu šā, no šāda aspekta. Es vispār tur neredzu nekādu kumulatīvo nastu. Jo, protams, ka energoefektīvajiem patērētājiem, ražotājiem, kaut vai runāsim, kaut vai pieminēsim vienu Vācijas ražotne. Tā tad kumulatīvā nasta, kumulatīvais sloks no manas puses eh, nav adekvāts arguments. Runājot par to, ka rūpniecība ir jāskatās nākotnē, jā, bet mums ir nepieciešams, eh, mūsu pētījumi ir pierādījuši, ka kompānijas šobrīd sagaida energo efektivitātes atmaksāšanos apmēram četrus gadus. Es uzskatu, ka e, no Eiropas viedokļa raugoties tas nav īpaši adekvāti. Un šis tas tā saucamais tests paraudzīties, kāda ir oglekļa efektivitāte importētajās precēs Ja mēs vēlamies Eiropā samazināt eh, CO2 izmešus, tad mēs, protams, samazināsim ražošanu Eiropā un mums būs vairāk importēto preču. Tas patiesībā nav tik daudz saistīts ar klimatu politiku, cik ar to, kā mēs vēlamies izmantot tos instrumentus, kas radītu inovatīvās tehnoloģijas un ļaut izvairīties no pārmērīgiem importiem. Bet, protams, es nezinu, vai tas varētu būt saistīts ar CCS oglekļa noplūdi. Nākamais, kāpēc mums ir nepieciešams eh, emisiju tirsniecības schēma un kā tas ir saskaņā ar dalību valstu schēmām? Ražotāji mums saka, ka viņi vēlas paredzamību nākotnē, lai viņi zinātu, kā tas būs nākotnē, un emisiju tirsniecības schēma ir ļoti patīkams un veiksmīgs mehānisms, kā atrunāt CO2 cenas, kvotu cenas nākotnē. Uh, Šobrīd tā nav starptautiska schēma, šobrīd kompānijas ir pieslēgušās tā saucamajai Eiropas, Eiropas sistēmai. Iespējams, ka lielajās valstīs tādās kā Vācija tas darbosies, bet es neesmu pārliecināts, kā tas būs citās Eiropas Savienības valstīs. Un arī vēl pēdējais jautājums. Eiropas komisija ir pieteikusies uh, Tikai lūdzu, esiet īsi. Thank you. Uh, Stefan Verhoeven from the European Commission. Paldies, Stefāns Elgrāte no komisijas. Man ir jautājums Nikos Orkulgam par viņa piezīmi par tā saucēm setesaidu. Un es domāju, ka komisija jau nāca klājā ar. Š doma, ka tam ir jānotiek līdz 2013. gadam, lai nebūtu neskaidrību, lai notiktu viss pakāpeniski un arī jāparedz eh, kvotu eh, izsolāmā daļā eh, šobrīd ietilp, energoietilpīgām nozarēm, brīvie piešķīrumi pieaugs eh, vērtībā un, protams, arī atlikuma no otrā etapa pieaugs vērtībā. Un varbūt jūs varētu par to, par to pastāstīt sīkāk. Eh, man izbrīna šis jautājums. Eh, es ar pārsteigumu uzklausu, ka es nevaru eh, domāt par nevienu pieju, kas varētu vēl vairāk graut eh, tic, eh, ticību tirgumu. Un tā būtu manipulācija attiecīgās fāzes, fāzes etapa laikā. Mēs redzam, ka netiek sniegta pareizā cena, bet šeit nav domāts dot kādu pareizo cenu. Šeit ir domāts par zināma izvešu līmeņa sasniegšanu. Un ja cena nav zemāka nekā kādas atsevišķas nozares gribētu, tad tāds tomēr ir nozīmīgi, ka mēs varam sasniegt emisiju samazinājumu. Un es domāju, ka piedāvātais veids šobrīd. Eh, tas, ko mēs esam darījuši, ETS eh, e eh, startautisku sistēmu, es domāju, ka tas grauj schēmas ticamību, šīs manipulācijas, mēģinot manip, manipulēt ar cēnu. Jā, willkommen. Jā, un tagad noslēgumā jāsaka, ka bija ļoti interesantas diskusijas, un uh, Lēna Ek uh, jau uh, teica, ka šīs diskusijas bija arī tādas ļoti plašas. Tika runāts arī par to, ka diskusijas nav tikai par to, vai apstājamies pie 20% vai līdz 30% dodamies, jeb kaut kur citur vidusceļā vienojamies. Tik vienkārši šī diskusija nav, tā ir daudz slāņaina. Daudzslāņāji tādēļ, ka mums Eiropā ir daudzslāņaina rūpniecība. Tādēļ, ka mēs cenšamies klimata aizsardzības pasākums īstenot un jo mums ir atbildība. Atbildība, jo mēs esam ievēlēti šeit parlamentā un mūsu atbildība ir saistīta ar to, lai arī turpmāk darba vietas tiktu radītas, lai tiktu saglabāta labklājība Bet mūsu atbildība ir arī, nu negribu teikt par visu planētu, mēs esam uh, deputāti ievēlēti Eiropā, bet par Eiropu jārunā par emisijām, jo mēs uh, Eiropā par to daļu, ko emisējam šeit, tā ir mūsu atbildība. Mums jāveido tiesiskais ietvers. Tas būs ļoti liels izaicinājums uh, nākošo dienu, nedēļu, mēnešu laikā. ITRE uh, uzklausīšana ir ļoti apzināti izvēlēta šai brīdī, kad mums vēl būs brīdis tās atziņas, kādas guvām šodien, iestrādāt mūsu uh, grozījumos un tos vēl ievērot. Tādēļ paldies kolēģiem, kas eh, ir šodien šeit. Paldies jums visiem runātājiem, ka esat ieradušies šodien šeit, lai sniegtu tādu ļoti dziļu ieskatu īsā laikā. Jūs kā eksperti esat daudz ko eh, mums ieteikuši, un kā vienmēr dzīvē, nu, taisnība ir kaut kur uh, vidusdaļā. Uh, Un arī sirsnīgs paldies sekretariātam un priekšsēdētais laimā kārtā pasakas tulkiem. Es zinu, cik ļoti daudz darba prasa organizācija. Domāju, ka darbs ir nesis augļus. Un paldies, paldies visiem, kas ir ieradušies. Un paldies arī tiem, kas šodien internetā skatās, klausās Tie ir ļoti daudz, kas eh, skatās internetā, un šī iespēja tiek piedāvāta, to eh, piedāvā eh, Eiropas parlaments, un līdz ar to ar tulkojumu šī konference ir pieejama, uzklausīšana pieejama, tādēļ tā ir ļoti liederīga. Un nākošo dienu, nedēļu, mēnešu laikā um, mēs varēsim to izmantot. Un arī vidas komitejā uh, mūsu referenti ar to strādās, tā kā uh, vakar vidas komitejā tika teikts ir jāstrādā. Līdz ar to atgriežīšos vēlreiz pie maniem ievadvārdiem. Tas um, ziņojums, ko mēs pieņemsim visdrīzāk uh, jūlijā, tas ir aiz vēl uh, vērtīgāks, jo lielāks vairākums būs mūsu ideju atbalstām. Un nevajadzētu uh, balsot nu, tādā cīņas garā viens pret otru. Mēs vēlamies spēcīgu signālu, kā Eiropas uh, parlaments nosūtīt, un mums visiem jāiet solis uz priekšu, visiem. Uh, jāpūlas. Šī noteikti nebūs pēdējā uzklausīšana, bet, nu, paldies visiem, kas piedalījās šodien, visiem iesaistītajiem un kas bija klāt. Paldies!